So, good morning everybody. Nu, kolēģi, labrīt! Aicinu jūs saņemt vietas. sanāksmē, pēdējā sanāksmē pirms uh, nu, sanāksmes Eurostī uh, pirms vasaras pārtraukuma un es uh, iesniegu sveicu jūs visus. Darba kārtība jūsu rīcībā. Vai komentāri, vai iebildes pret darba kārtību, šeit, ka ne? Nu, tādā gadījumā varam turpināt. Tulkošana. Izņemot somu valodu, jums vispārējās valodas. Priekšsēdājs saka, ka nesot lietuviešu, latviešu, slovāku un horvātu valodas pieejams. Nezinu, kāpēc viņiem tā šķiet, bet lai nebūtu. Nu Pēcpusdienā gan arī šīs valodas esot būšot pieejamas, respektīvi. Pusdesmitos būs balsošana. Tāpat arī esam piešķīruši, tātad balsu piešķiršana notiks jau tās, un mēs attiecīgi iepozēsim ar šo balsošanu kaut kādiem 10, 10, 15. Savukārt pēcpusdienā, pulksten trijos, mums būs uh, grupas foto ar šeit esošajiem komitejas locekļiem, ja jūs būsiet pieejami, protams. Iedīsies mums te fotogrāfs, un izņotojuši tagad, lai visi varētu tur sagatavoties un izmantot eh, pusdienas pauzi, lai aizsmauktu pie friziera vai, vai eh, meikapista vai kā citādi. Nu, varbūt bez piecām trijos mēs varam tikties, lai eh, tad attiecīgi man nenāktos um, visiem gaidīt liek, ja? Tā kā bez piecām trijos, tad, tad aicinu jūs šeit ierasties. Tātad tālāk pēcpusdienā. Mēs laikam samainīsimies, es tagad šodien oficiāli vadu šo sanāksmi un pēc, pēcpusdienā došos uz EFSCO padomu Luksemburgā. Un, attiecīgi, mani kolēģi tad pārņems sanāksmes vadību pēcpusdienā. Un tik tālu priekšsētāji, ja sanāksmes vadītāji paziņojumi, sāk protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notiek 15. un 16. jūnijā, kā arī 23. jūnijā notikušās sanāksmes protokola apstiprināšana. Vai ir komentāri vai uh, iebildumi? Šie, ka ne. Un tādā gadījumā nonākam pie ceturtā darba kārtības punkta. Eiropas platformas izveida sadarbības uzlabošanai nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā no tām. Georgs eh, Pirinskis ir referents eh, atbildīgais par šo failu. Un aicinu viņu īsi arī pavēstīt, kas ir noticis eh, šai sakarā. Trialoga kontekstā ir bijušas jau sarunas, trešais trialogs jau ir paredzēts. Līdz šīm diskusijas esat notiekušas gan konstruktīvi tādā atklātā gaisotnē. Un esot panāks arī, zināms, progress pie dažādiem pantiem. Nu, ko, kolēģis Pirinskis, ja jūs esat šeit, tad lūdzu jūs varētu pavēstīt, kas tad pēdējā laikā noticies. Lūdzu. Paldies priekšstādātāji. Labrīt, dāmas un kungi! Tiešām priekšstādā trīs eh, trialoga sanāksmes līdz šiem ir notikušas 16. Eh, jūnijā, 6. jūlijā un eh, vakar vakarā, 14. datumā. Un esmu gandarīts apstiprināt jūsu kopēju izvērtējumu, ka mm, kopumā trialogi notika tādā konstruktīvā gaisotnē ar eh, acīm redzam vēlmi no visām pusēm virzīties uz priekšu, panākt progresu un kas tiek atzīts priekšsēdētāji. Tiek atzīts eh, tas, ka šis kompleksais fenomens, nedekorēts darbs ir tāda neatliekama lieta, mēs nerīkstam atļauties eh, tā vilcināties, stiep gumiju ir tiešām jāpiestrādā, lai tuvākā laikā un tā teikt, eh, nonākt pie konkrēta lēmuma. Pirmais dialogs notika vēl Latvijas prezidentūras pilnvaru laikā, un tas bija tāds eh, vispārīgs eh, pārskats par, par jautājumu, par abu pušu pieeju šai lietai, un kopumā tas bija diezgan noderīgs, lai izvairītos no dažādiem pārpratumiem. Tad otrais un trešais trialogs, kas notiks tātad vēlāk, tur jau skatījām konkrētus pantus, konkrētus priekšlikuma pantus. Un eh, iesākām gan ar tiem sarežģītākiem pāntiem, bet lai pamazām tā, tā eh, radītu sastapjās uzticēšanās gaisotni, sākām varbūt ar tādiem vienkāršākiem pāntiem. Un, un eh, otrais trialogs, to um, vadīja Luksemburgas ministrs Šmita kungs, un Luksemburgas prezidentūras laikā, attiecīgi tas notika. Un, un, un viņš skaidri norādīja, ka tā ir viena no Luksemburgas prezidentūras prioritātēm, jo, jo vispār viņš ir tā augšgalā figurē sociālās lietas. Un, eh, nu, tad, lūk, šādā vīzē arī risinājās diskusijas. Līdz šim esam izskatījuši astoņus pāntus. Otrais pāns - mērķi, trešais pāns um, - misija, trešais uh, - definīcijas atskatīt, trešais uh, - ceturtais pāns - sādarbību, devītais pāns uh, - maksājumi, desmitais pāns - finanšu atbalsts, vienpadsmitais pāns - pārskats. Un 11a pāns, ko mēs esam iekļāvuši tekstā, kas dod iespēju atsevišķas uh, lietas arī tad ierosināt un, un iekļaut platformā. Komisija arī bija ļoti konstruktīvi noskaņota, tā aktīvi mums palīdzēja risināt trialogu sarunas. Otrais pāns mēģi, viens no svaigākiem pāntiem, un šeit komisija uzņēmās iniciatīvu sarūpēt iespējamo kompromisa tekstu, un vakar vakarā par to arī spriedām, un pamatā vakarā par to arī vienojāmies. Un priekšsētājs vēlētos varbūt eh, tātad atturēties no katra panta detaļu izstrādāšanas šorīt šajā sanāksmē un, un sīkām diskusijām. Vēlos vien norādīt, ka tādi saturīgākie, substanciālākie jautājumi joprojām vēl nav risināti, proti jautājums par kopējo platformas formātu, kā tad šī platforma īsti tiks izveidot, kas tajā piedalīsies. Un kāda būs konkrēti šīs platformas uzdevumi? Un hm, ar to sāksim nodarboties sākot ar septembri, septembrī paredzēts vismaz vēl divas sanāksmes, bet uh, kopumā var apstiprināt, ka mūsu mērķis ir panākt vienošanos par šo priekšlikumu vēl šīs tad Luksemburgas prezidentūras pilnvaru laikā. Paldies! Paldies! Paldies, Karinska kungs, par eh, šo pārskatu. No, nu, ka diezgan skaidrs, kas tad ir noticis mums visiem tagad ir, un gaidīsim, kāds tad būs turpmākais progress. Paldies, lai. Un, eh, līdz ar to esam nokļuvuši pie piektā darba kārtības punktā, tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēmu. Rina Ronja, kā arī šeit mums ir atbildīgā par šo atzinumu. Un nu, viņi arī dodam vārdu. Lūdzu. Tak, formand. <clears throat> Jeg øh, vil gerne have lov. Paldies, eh, priekšstādātāji. Es sākumā vēl sirsnīgi pateikties ēnu referentiem par sadarbību tiešām mūsu um, pirmā sanāksmē ar uh, ēnu referentiem bija ļoti konstruktīva. Un šāds tāds nesaskaņas, protams, uh, figurēja, bet nešaubos kopumā radīt visu priekšnoteikumu pozitīvām diskusijām par šo jautājumu. Komisijas priekšlikums ir uh, vērsts caurskatāmības uh, virzienā, tas ir uh, izstrādāts, lai nodrošinātu vienlīdzīgas spēles noteikumus pakalpojums neicējiem ostās. Un mērķis, protams, ir visnotaļ apsveicams. Kurš tad iebildīs uz šādiem tēliem mērķiem? Savā atzinuma projektā koncentrējas uz mūsu komitejas uh, tātad eh, kompetences uz šiem jautājumiem. Tātad vien to, kas saistās ar, eh, ar eh, darba apstākļiem, ar darbinieku tiesībām, kā tās nodrošināt, kā tad mm, nodrošināt viņu darba drošības un noteikumu ievērošanu darba vietās. Par šiem jautājumiem vien. Nu, komisijas priekšlikumā nevarētu teikt, ka šīs darbinieku tiesības būtu, neksim, ignorētas vai, vai, vai neievērotas, protams, um, kopumā regulā mēs tad konsekventi mēģinam skatīties, kā nodrošināt uh, darbinieku drošību. Tāpat uh, darba drošības nozīme. Man selvfølgelig skal have lov til at kræve, at medarbejderne har særlige kompetencer. Un, um, protams, ir svarīgi lai darbiniekiem ostā būtu adekvātas iemaņas, adekvāta apmācība, kā arī darba aprīkojums. Tāpat arī kolektīvie koplīgumi, to slēgšanas tiesības un to ievērošana jāievēro. Un koplīgumos noteikti būtu jāfigurē darba drošības eh, aspektiem. Nu, un, um, Un šie darba drošības jautājumi, protams, ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpat jāskatās, eh, kāda ir piekļuva pakalpojums uz kompāniju vai pretendents pakalpojums sniegšanu. Nu, un ir runa arī par darbinieku tālāku apmācību, tātad, eh, protams, sākumā jāparūpējās par to, lai darbā tik vien kvalificēti darbinieki, bet tāpat arī jānodrošina viņu um, turpmākās apmācības pasākumu, lai viņi sakot līdz notikuma attīstībai, un uh, te jau darba devējiem jānodrošina tas, lai uh, darba ņēmēji varētu pilnveidot savas iemaņas un sakot līdz laikmeta garam un uh, iegūt tādas iemaņas, kas uh, ir piemērotas aktuālajai situācijai. Par koplīgumiem mēs šo to ierosinam tiesībām uz, uh, uz teikošanu. Darba apstākļus ostās uh, ietekmē daudz dažādi aspekti un uh, Arī šeit nereti darbiniekiem tiek piedāvāt apšaubām līgumi, ir eh, nenoteikts darba stundas un arī citādi nenoteikts darba apstākļi. Un, eh, un šeit mums jācenšas uzlabot situāciju, eh, ko jūs sevi šā panākt ar koplīgumu palīdzību. Mēs nešaubamies, ka sociāla partneri paši ir spējīgi arī risināt šīs problēmas, bet katrā ziņā ir jārisina arī um, likumiskā viedokļa um, šajā jautājumā, lai viņi tiesības uz streikošanu, uz uh, tātad savu tiesību ievērošanas pieprasīšanu tiktu ievērotas un, um, un es beidzot jānodrošina, lai sasvē partneri tiktu iesaistīti visā kopējā procesā, ne tikai kā kā tātad uh, pēdējais, pēdējā uh, instance, ar kur konsultēs vispieņem lēmumus pēc visā lēmu pieņemšanas kārtā. Nu, tādi no vispārīgie komentāri un nepacietība gaidu, ko te teiks ēnu referenti un citi kolēģi. Vēlos vien norādīt, ka termiņš grozījuma iesniegšanai atliks uz 3. septembri. Paldies! Herzlichen Dank! Sirsnīgs paldies! Un nu, tad pēc kādas ēnu referenti. Veronika Lopez no EPP. Sāksim ar viņu. Jūs esat, tad lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Un es šeit sveicināts. Vispirms vēlos jums pateikties par šī ziņojuma pārlikšanu. Jūs sakot, nebija paredzēts, ka jābalso 3. septembrī, un tas būtu bijis neiespējami. Mm, Nebūt, mēs nebūtu varējuši noturēt sarunas, bet tagad tas būs iespējams. Un otrkārt ir dažas nesakritības, par kurām es jums pastāstīšu. Šis ziņojums ir diezgan tehniskas dabas un arī politiskas dabas. Vispirms vēlos pateikties referentei. Viņa uzsver svarīgas lietas, kā strādājošo veselību un drošums un arī darba tiesību ievērošanu, un tas šajā atzinumā ir ļoti svarīgi. Taču ir eh, daži temati, kuru ziņā, kuriem es nevaru piekrist, vai arī kur būtu vajadzētu kaut ko pamainīt. Un pirmais, pirmā lieta attiecas piekto grozīju. Es arī tāpat kā referentu uzskats, ka sociālo un darba tiesību ievērošana ir svarīga, taču es uzskatu, ka tas ir minimālā, tā ir minimālā prasība, lai ostu pakalpojums sniedzējiem būtu laba reputācija, bet nu, tas izklausās subjektīvi, tad to vajadzētu mainīt. Un tad sestajā punktā ir runa par to, ka ostas pārvalda pārvaldības uzņēmums, bet to varētu uzskatīt par eh, negodīgu konkurenci pri, pret privātajiem uzņēmumiem. Un tad astotajā grozījumā ir runa par pakalpojumu sniedzēju skaidrs samazinājumu veselības un sociālo apsvērumu dēļ, bet eh, tā, tādai samazināšanai jābūt ir skaidram, skaidrai argumentācijai, un te es to neredzu. Un tad 12. grozīmē, ja vien iespējams, es vēlos, lai jūs apskaidrot, ko šis teksts nozīmē. Jo es tiešām nevisai saprotu, par ko te ir runa. Nu, var jau būt, ka tur ir tūkošanas kļūda, bet, nu, 19. grozījums izņēmums kravas pakalpojumiem un ločiem. Visām ostām taču ir drošības standarti, kas ir jāpiemēro pēc iespējas stingrāk. Un ja daži pakalpojumi netiek iekļauti, šie pakalpojumi ir svarīgi ostām attiecībā uz brīvo konkurenci, arī ietekmēs ostu efektivitāti un arī darba joma un ekonomiskā joma būs pretrunā. Iesniegšu līdz ar to grozījums Mm, varu tikai atzīt, ka šis atziņojums ir sarežģīts un augstvērtēju visu centienu. Paldies. Paldies. Gan nopietni fēri kolēģis tālāk. Thank you, Chair. Paldies, priekšstādātāji. Dārgā, dārgais referent, vispirms. Mm, dārgā referent, vēlos pateikties, ka uh, piekritāt grupu ierosinājumu atlikt uh, termiņu uz septembri, to jau kolēģis, kolēģi arī agrāk teica, tas mums ļaus eh, ne tikai ilgāk domāt par šo tēmatu, kaut arī tas jau sen tiek skatīts šai parlamentā, bet ņemot vērā, ka tas ir svarīgs tiesība akts, tas būtu svarīgs dalībvalstīm. Tāpēc būtu žēl, ja šī komiteja nevarētu kārtīgi pie tā strādāt, tāpēc, ka pietrūktu laika. Uh, un tad arī mm, komisijas priekšlikums mm, nebūtu atbilstoši izstrādāts laika trūkuma dēļ. Tātad liels paldies par atzinumu, ko visumā varam atbalstīt. Jā, tur tiek uzsvērta arī nepieciešama palielināt caurskatāmību, mm, arī ņemot vērā, ņemt, uzskatīt kolektīvās tiesības par um, pamatiesībām un arī īpaši tiek uzsvērts strādnieku veselības un drošības standarti. Ņem, jāņem vērā, ka šis darbs ir, ir īpaši bīstams dažos gadījumos Eiropā pat ar letāli izniekam. Pastāstīšu minūti par šo pēdējo faktu. Saskaņā ar Eurostat statistikas datiem negadījumu darbā ne, darb, 4000 strādnieku katru gadu mirst mirst um, darba vietā negadījumos, un pār par 3 miljoniem iedzīvotāji tiek savainoti darbā. Reiz pats esmu no ostas pilsētas, un es to zinu, un Eiropas Savienībai jārīkojas izšķirošai jomā. Tāpēc augstu vērtēju referentes grozījums par uh, strādājošo uh, veselības un drošības aizsardzību. Noslēgumā vēlos sacīt, ka ļoti svarīgi, lai mums, kā nodarbinātības komiteja, izdotos pieņemt tekstu, kas nosūtītu skaidru vēstījumu kolēģiem transporta komitejā. Es ceru, ka mūsu galīgais teksts būs veiksmīgs, kas uh, atainos ostu un personāla intereses. Paldies! Mēs, mēs paldies, ka ir uh, vārdā kolēģis uh, Stēvins. Lūdzu, man referents no EKR. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, Pēviens vārdā Makintājas kundze. Paldies, es esmu Anna referente par šo tēmatu Stīvens kundze nejūtas labi, tāpēc runāšu viņas vārdā. Vispirms vēlos no sirds uh, pateikties referentei par viņas darbu pie šī tēmata. ECR pilnīgi atbalsta pasākumus, kas uzlabos uh, darbinieku veselību un drošību. Kaut arī mums varētu būt atšķirīgi viedokļi par to, cik lielā mērā šī aizsardzība būtu jāīsteno. Taču mums ir bažas par atzinumu aptvērumu. Mēs nevarēsim atbalstīt tos grozījumus, kas vēlas aptvērumu paplašināt un kas novirza šo priekšlikumu no vispārējā ceļa. Mēs zinām, ka tas būs strīdīgs jautājums. Mums jānodrošina, lai visi pasākumi, kurus ierosinām, būtu samērīgi mums ir jāievēro subsidiarietāts princips, īpaši attiecībā uz nodarbinātību un sociālajiem tiesību aktiem. Tātad mums ir bažas par vairākiem grozījumiem. Es eh, patiesībā atbalstīju Eiropas Tautas partijas ēnu referentu, tāpēc es nerunāšu par 5, 8 un 7 grozījumu, tie viņi jau pieskārās. Mēs uzskatām, ka 4. un 8. grozījums par daudz paplašina aptvērumu Mums ir arī bažas par 10. un 11. grozījumā, grozījumu. Es nezinu, kad, vai, vai tiem šeit vispār ir īstā vieta. 15. grozījums ir ļoti preskriptīvs. Tas specificē sociālo partneru līgumus savienības līmenī. Un tad mums arī bažas par 20. grozījumu, jo mēs uzskatām, ka beigās mēs varam uzlikt pārāk augstas prasības šajā jomā. Tātad mēs uzmanīgi pārdomāsim mūsu grozījumus, bet visumā mūs, mūsu uzdevums ir palikt pie mūsu kompetences un pie šī priekšlikuma vispārējā aptvēruma. Un esam gatavi konstruktīvi sadarboties ar referenti. Dank, dann folgt. Paldies, eh, Tonis Skundze. Liels paldies. Vispirms vēlos pateikties referentai par atzinumu projektu un par viņas, sal, viņu saulēcīgo darbā dēnu referentiem. Es arī vēlos paust uh, savu atzinību, ka jums ir izdevies iegūt citu uh, grozījumu iesniegšanas termiņu, tas mūsu darbu padara daudz vieglāku. Vēlos uzsvērt to, ka ALDE grupa, protams, atbalstīs jebkuru iniciatīvu, kas nodrošinās labākus eh, veselības un drošības noteikumus strādniekiem ostās, un tomēr jūs nepārsteigs tas, ka man politiski ir citi eh, ieskati, ne tādi kā referentē. Nedomājot par politiskām atšķirībām, ir eh, trīs punkti, kas, no kuriem vados šie atzinuma gadījumā. Pirmkārt, esmu pārliecināta, ka mums kā nodarbinātības komiteja ir jāpaliek pie nodarbinātības jautājumiem šajā atzinumā. To arī norādīja Makintājas skundze. Tas man ir ārkārtīgi būtiski. Tātad ir jāskata viss no nodarbinātības, nodarbinātības aspekta. Mēs te runājam daudz par labāku regulēšanu, par to, kas padomēju komisijai jādara, lai panāktu, ka mūsu izstrādātie tiesība akti attaino labāk regulējumu principu, taču mēs parlamentā at, esam līdzlikumu lēmēji. Un tāpēc arī mūsu loma ir nodrošināt, ka tiesība akti ir vienkārši labi un panākt tos mērķus, kurus izvirzām. Tāpēc ir manā skatījumā ļoti svarīgi, lai jebkuras izmaiņas šajā tekstā atainotu nodarbinātības aspektu un šo tekstu uzlabotu. Un šie grozījumi Tiem nav jābūt tādiem, kas padara tekstu sarežģītāk. Referentei ir vairāki paziņojumi atzinuma projektā, piemēram, ka vairāki pakalpojumu sniedzi ostā eh, izraisa sliktākus eh, veselības standartus. Es saprotu, ka ēnu referents vidū ir atšķirīgi viedokļi, un es lūdzu šo paziņojumu paskaidrot. Man vēl ar vienu šis paziņojums liekas apšaubāms. Es gribētu zināt, vai tiešām šāda korelācija pastāv, jo vairāk pakalpojumu sniedzēju, jo sliktāk standarti. Tad arī referenti iesniedz grozījumu, ka konkurēt spēja, tās palielināšana un augstāka standarta ir apusēji papildinoši. Es uh, arī šo domu nesaprotu. Es vēlē, vēlos, lai referendam paskaidro, kā šī korelācija viņa skatījumā pastāv. Vēlreiz vēlos pateikties referents par viņu saulēcīgo laiku, uh, darbu un esmu gatava turpmāk sadarboties ar viņu. Paldies! Tankas, jetzt. Lies paldies! Karima Dēlī, zaļo vārdu, uh, referents vai viņu kāds cits te pārstāv, ja viņi pat nav klāt, ja nē, tad. Uh, FDD vārdā. Arī te neredzu viņu pārstāvi. Viņi nav iecēluši vēl tātad mēnu uh, um, referentu, vai viņi, viņi grasās kādu citu, tad nominē šodien, ne, tad uh, ENF. Atvainojos. Patiem drusciņā atpakaļ FDD vārdā. Kolēģi, lūdzu. E, grazie, alla, alla. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, kolēģi. Pat labam mēs vēl neesam iezāluši referentu šam, šim dokumentam. Mēs to gribējām izdarīt. Diemžēl ir tik daudz dokumentu, ka viena persona, kas būtu atbildīga par visu, tas jau ir sarežģīti. Mēs tagad mēģinām organizēt savu darbu. Mēs esam izskatījuši kolēģis piedāvāto atzinumu. Arī mēs iesniegsim grozījumus sadarboties ar mūsu kolēģiem no transporta komitejas. Tā ir atbildīgā komiteja. Tātad mēģināsim sniegt savu ieguldījumu. Dažos gadienos mūsu viedoklis nesaskan ar referentes viedokli, taču katrā ziņā mēs piedalīsimies ēnu referents sanāksmēs, lai mēģinātu panākt kopīgo vīziju. Paldies! Liels paldies, Rep, to, ka teicāties īsi. ENF vārdā arī pagaidām nav iecelts ēnu referents, neviens nevēlas arī izteikties, nu tad ejam tālāk komisijas pārstāvim. Vārds Anē tomēr. Nu, es mēģinu tā pātrināt sanāksmes gaitu un uh, ceru, ka kolēģi maniem centieniem pievienosies. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu, ka mēs veselu gadu esam bijuši neredzami, bet nu tagad esam mazāk neredzami. Un Pagaidām mēs neesam iecēluši ēnu referentu, joprojām apsveram šo jautājumu, jo mēs nevēlamies gluži vienkārši pārņemt šos dosie un um, nestrādāt rūpīgi, mēs vēlamies tiešām pievērsties tam nopietni. Bet es kādā ziņā priecājos par referentes lielisko darbu un vēlos precizēt, ka mēs esam ļoti piesardzīgi noskaņoti Šis ziņojums iet supranacionāls Eiropas virzienā, un, diemžēl, um, dalībās zaudēs uh, savas kompetences un pilnvaras attiecībā uz ostru infrastruktūrām. Mūsuprāt, tas nav vietā, īpaši tāpēc, ka tagad norit sarunas par TTIP, vai te jau atkal nav runa par to, kā mēs gatavojam augsni tam, lai atdotu savas ostas amerikāņiem, kas vēlas mūs iekarot. Paldies! Danke sehr, dann. Liels paldies, tad mēs uh, tagad dosim vārdu turpmāk visiem deputātiem, kas vēlas izteikties uz Vēskas kundze. Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos vērst jūs uzmanību uz to, ka šīs te eh, priekšlikums ir jau trešais mēģinājums noregulēt eh, ostu reglamentējošo tiesību aktu kopumu. Iepriekšējā sasaukumā Eiropas parlaments nepieņem savu nostāju ņemot vērā otro sadaļu un visus tos noteikums, kas attiecas uz piekļuvu tirgiem, jo saskaņā ar Eh, līgumu par Eiropas Savienības darbību. Eh, te ir runa par dalītām kompetencēm, proti daļu kompetenci ir tikai un vienīgi dalībvalstu pārziņā. Jūs zināt arī, ka septiņi dalībvalstu parlamenti ir paziņojuši, ka šis um, regulas priekšlikums nav saskaņā ar subsidiaritātes principu, tāpēc es nezinu, kā šis jautājums gal galā tiks atrisināts. Es ar prieku konstatēju, ka referents savā atzinumā galvenokārt uzmanību ir pievērsusi tiem jautājumiem, kas ir mūsu tātad, nodarbinātības komitejas kompetencē. Un es piekrītu, ka mums ir īpaši uzsvars jāliek strādājošo veselības aizsardzībai, drošībai, um, tāpat arī apmācībai un uh, sociālajām tiesībām Taču, kā jau kolēģi, kas izteicās iepriekš, arī es vēlētos nākt klajā ar dažiem uh, priekšlikumiem. Es vēlētos aicināt uh, eh, atzinam sagatavotāju izvairīties no viss tā, kas varētu novest pie nevajadzīgas interpretācijas. Un vajadzētu arī novērst visu, kas traucē konkurenci. Eh, paldies, Paldies, tagad vārds Marijas kundzei. Marijas kundze, paldies priekšsēdētāji. Vēlējos, ka šai e, tēmai kaut arī šī regula attiec uz esošajiem pienākumiem un ir subsidiaritātes princips, kas jāievēro vēlos jūs informēt, ka Grieķijā pat labam ar trojkas lēmumiem ir uh, tāda situācija, ka pat Eiropas Savienības tiesība akti vispār apgāst kājām gai, gaisā. Pirmkārt, tas sarunas pirms dažām dienām. Trojka tajā sarunās uzlika pienākumu Grieķijai privatizēt Saloniku un Pīrējas ostu. Trojka piespieda eh, šādi rīkoties, un trojkai nav nekāda sakara ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, jo patiesībā katra valsts pat pieņem lēmumu par to, kā, kāda būs kārtība tā, tās ostās. Vēl vēros uzsvērt, ka vakar ar Eiropadomas lēmumu ir uzlikts pienākums Grieķijai neievarot nekādas darba tiesības. Un tas tiek darīts it kā tāpēc, lai Grieķija saņemtu parādu no ESM, un tad tāpēc, darba tirgus, citēju, pārskatīs e, kolektīvo sarunu vešanu. Tas nozīmē, ka tagad mūsu valstī ir jāatsakās no jebkādām darba tiesībām, kam ir saikne gan ar šo regulu, gan ar citiem dokumentiem. Tāpēc es jums vēlos sacīt, ja mēs ja tagad runājam par politikas īstenošanu ostās, Grieķijā ar izspiešanas politiku no trojkas puses, lai vispār Grieķija varētu saņemt parādu, lai tā nenonāk default situācijā, trojka piespiež pilnīgi privatizēt Saloniku un Pirais ostu un pilnīgi atteikties no darba tiesībām šajā gadījumā. Tāpēc es vēlos jūs par to informēt, kad mēs te runājam par kādu tiesību aktu. Grieķijā ar Eiropas Savienības atbildību tiek ieviesti īpaši kārtība, kam nav nekāda sakara ar Eiropas tiesību īstenošanu. Paldies! Dankeschön. Paldies! Ak, kungs. Thank you very much, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, Tā ir, zinām, ironija, ironija, ka mēs šobrīd eh, runājam par ostām, kad Luksemburga pārņem Eiropas Savienības prezidentūru. Manas eh, pārstāvētajā eh, vēlēšana iecirknī ir ļoti daudz ostu, kas darbojas ļoti veiksmīgi, saņem arī, panāk arī līgums ar Ķīnu un citām valstīm ārpus Eiropas Savienības, bet mūs satrauc viens grozījums, 13. grozījums, proti Mēs esam um, redzējuši, kā Kalē ostā um, tiek uh, traucēta darbība. Mēs redzam, ka te ir tik daudz um, kuģi, kas gaida to, lai varētu pamest ostu. Šīs grozījums uh, patiesībā ļauj vaļu vairāk, vairākiem uzbrukumiem un uh, darbības traucēšanai Eiropas Savienībā, tāpēc mēs noteikti to neatbalstīsim. Uh, Ostu sistēma apvienotajā karalistē darbojas ļoti veiksmīgi. Mums ir ļoti veiksmīgs ostas austrumos, un mēs lūdzu um, grozēt šo jautājumu. Paldies! Es uh, domāju, ka jūs ar to nevēlējāties neko teikt par Luksemburgas ostu, eh, Luksemburgas floti. Tagad vārds uh, komisijas pārstāvim. Kritišu. Dimitrijus Teologītis. Paldies priekšsētājiem, labrīt visiem. Mēs vēlamies pateikties referentei par sociālo dimensiju, kur viņa ir piešķīrusi mūsu priekšlikumam. Kā jūs zināt, tad komisija eh, ļoti respektē šo dosie, kā jau tas parādījās arī eh, transporta konferencē transportu un sociālo aspektu konferencē, kur mēs organizējām jūnijā. Šis konkrētais priekšlikums ir daļa no prioritātēm uh, izaugsmas un nodarbinātības jomā Junker komisijā, un mēs uh, domājam, ka tas pilnībā atšķirs no iepriekšējiem priekšlikumiem. Ir ievērota eh, subsidiaritāte, un mēs arī priecājamies par to, uh, kādā virzienā uh, referenta virzu šo projektu, proti pieturoties pie nodarbinātības un sociālajiem jautājumiem, jo par pārējo ir jārunā transporta komitejā. Ir daži grozījumi, kas varbūt radīs e, e, jautājums par subsidiaritāti. Mēs domājam, ka nevajadzētu radīt tādu precedentu, kas ietu pretrunā ar līdzšanējo sociālo likumdošanu dalībvalstīs, un mums ir jābūt arī piesardzīgiem, atsaucoties uz starptautiskās darba organizācijas instrumentiem, jo īpaši tad, kad uh, galvenais mērķis ir izslēgts no e, šīs te sadaļas, kas attiecas uz piekļuvu tirgiem. Mēs esam gatavi uz konstruktīvu sadarbību ar referentu un ānu referentiem, lai sagatavotu labāku instrumentu no tā, kas ir mūsu rīcībā. Paldies! Liels paldies! Es arī vēlos noslēgumā izteikt e, nelielu komentāru. Es domāju, ka referenti noteikti ņems vērā visus jūsu izteiktos komentārus. Es arī vēlējos norādīt uz to, ka eh, saskaņā ar manu personīgo pārliecību labāk piekļūt tirgumu šajā, eh, šajā pakalpojumu eh, jomā nenozīmē, ka mums ir jāsamazina sociālās aizsardzības līmenis. Labāks regulējums nenozīmē, ka nav nekāda regulējuma vai ka mums ir mazāks noregulējums. Tātad grozījums ir iespējams iesniegt līdz 3. septembrim. Un mēs balsosim par šo uh, jautājumu 12. vai 13. Uh, eh, eh, septembrī un novembrī uh, tiks balsots plenārsēdē. Tagad sestais punkts darba kārtībā un ir nepieciešams balsošanas saraksts neliels pārtraukums. dann steigen wir jetzt ein in die Abstimmungen. Tad sāksim tagad balsošanu. Wären Sie gegebenenfalls bereit, mir wieder zu. Vai jūs gadījumā nebūtu gatavi turpināt sanāksmi? Labi, tad balsosim par sesto punktu darba kārtībā. Referents ir Patriks Lejariks. Ir divi balsojumi, te nav nekādu grozījumu. Vispirms mums ir vis, jānobalso elektroniski un pēc tam eh, personāla balsojums. Tātad sākam vispirms ar elektronisko balsošanu. Vai visi nav balsojuši? No ETP ir divi par daudz, viens par daudz. Nu, tas uh, nebija politisks dabas komentārs. Joprojām viens par daudz. Kurš ir vainīgs? Vienam aizstājējiem ir jāizņem savu balsošanas kartīti. Tātad rezultāts ir pavisam skaidrs. 52 par 1 pret. Tagad par uh, likumdošanas rezolūciju personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. tāds pats rezultāts kā iepriekšējā balsojumā. Līdz ar to pieņemts. Un līdz ar to šis balsojums tiek pievienots uh, priekšlikumā, jo nevienam nav nekādu iebildumu, tad tā arī darīsim. Tagad nākamais punkts darba kārtībā - septītais sociālā uzņēmēja darbība un sociālā inovācija cīne, cīņā pret bezdarbu. Nu, te ir nedaudz vairāk darba, 180 grozījumi. Kolēģe eh, Lapa Fontaņa eh, ir strādājusi diezgan cītīgi kopā ar ēnu referentiem, ir diezgan liels skaits eh, kompromisu grozījumu Es domāju, ka skaitļi vien runā par to, ka šis ir bijis ļoti intensīvs darba process. Tagad tātad sākam balsot. Pirmais punkts par pret atturās. Nu, jūs saprotat, ka man ir nepieciešams nedaudz palīdzības, lai saprastu, kāds ir vairākuma viedoklis. Nākamais grozījums tādā gadījumā ir 57. Harkins grozījums par pirmo punktu, kas pār, lūdzu celēt rokas, pret, atturās. Paldies, tātad pieņemts. Tālāk. 59. grozījums. Bekar grozījums, kas pār? Te ir mutisks grozējums. Vai kāds vēlas pieteikt mutisko grozījumu? Nu, labi, tad mēs ierakstam to sarakstā, nevienam nav nekāda iebilduma. Kas pār? 59. grozījums. Paldies, pret. Nu, jāsaka, jau atkal vairākums bija par. Tad 61. grozījums par pret. Paldies. Noraidīts. 62. grozījums par pret atturās pieņemts. 63. Par. Pret. Hmm? Viss skaidrs? Jā. Pieņemt. Kompromiss I par. Pret. Atturās. Pieņemts. 69. par pret norādīts 70. par pret atturās pieņemts 71. par pret Nu, te es eh, neesmu pārliecināts, varbūt pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 36 pār pieņemts. 72. grozījums Nē, par to nav jābalso. Te ir tikai lingvistiskas dabas eh, grozījums. 73. par. Pret. Atturās. Vairākums par. Tagad jēja kompromiss. Par. Pret. Atturās. Vairākums par. 80. par pret atturās pieņemts. Es zinu, ka visi jau ir tādās kā um, atvaļājuma noskaņās, bet uh, varbūt jūs varētu uh, cītīgāk celt rokas. 81. par pret atturās pieņemts. Kompromiss kā par pret pieņemts. 86. par pret atturās vairākums par. Kompromiss L par pret. Nu, drošības pēc pārbaudīsim. Sākam balsot. L kompromiss. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Nu jā, to varēja paredzēt. 42 par. 91. par. Pret. Pieņemts. 93. par. Pret.

par pret atturās pieņemts, kompromiss N par pret atturās pieņemts. 105. grozījums par pret atturās Nu, šķiet, ka vairākums bija par, bet pārbaudīsim. 105. grozējums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Nu, ja jūs būtu cēluši rokas, es būtu varējis to redzēt. 106. par Tātad 106. par pret atturās noraidīts. Kompromiss U par pret atturās pieņemts. Kompromiss P par pret atturās pieņemts. Kompromiss P1 par pret atturās pieņemts. 118. par pret atturās norādīts. 119. par pret atturās norādīts. 120. Te ir mutisks grozījums. Vai kāds vēlas to pieteikt? Vai? Labi, tad gluži vienkārši eh, balsojam par 120. kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 121. par. Pret. Atturās pieņemts. 122. par pret atturās pieņemts. 123. par pret atturās pieņemts. 124. par pret atturās noraidīts. Nu labi, pārbaudīsim. 124. grozījums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Nu jā, bija vērts pārbaudīt, noraidīts. 125. par pret atturās norādīts kompromiss uh, Q par pret atturās pieņemts 130. grozījums par pret atturās pieņemts kompromiss R par pret atturās pieņemts 135. par pret atturās pieņemts. Nu labi, pārbaudīsim. 135. grozījums. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts.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 44. par pret atturās vairākums par 145. Labi, pārbaudīsim, balsosim par 144. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 144. Tad 146. par pret. Nu, vairākums pret, noraidīts. Kompromiss T par pret. Pieņemts. 152. par pret pret atturās pieņemts, 153. par pret atturās pieņemts, 154. par pret atturās pieņemts, 155. un 156. ir identiski par pret atturās atturās pieņemts. Kompromiss U par pret atturās pieņemts. 161. par pret atturās pieņemts. 162. par pret atturās pieņemts. 163. par pret atturās noradīts. 164. par pret pret atturās pieņemts. 165. pār pret atturās pieņemts. 166. Jā, tātad 166. par pret Nu, neesmu pārliecināts. Pārbaudīsim. Balsojam par 166. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Nu, ar 25 balsīm pār. Pieņemts. 167. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. 168 tas atkrīt. 169. par pret atturās nor, noraidīts. 170. par pret atturās pieņemts. 171. jau ir nosakts. Kompromiss V par pret atturās pieņemts. 177. par pret pārbaudīsim. 177. balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 178. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 176. 176. Par pret atturās. Noradīts kompromiss dubultvē. Par pret atturās. Pieņemts 180. par pret atturās. Pieņemts Grozījums vi, numur viens, tas ir atsaukts. Grozījums numur divi par pret atturās pieņemts. Trešais par pret atturās pieņemts. Ceturtais par pret atturās pieņemts. Piektais par pret atturās pieņemts. Kompromiss B par pret pret atturās pieņemts kompromiss C par pret atturās pieņemts kompromiss A par pret atturās pieņemts. Tad kompromiss numur 13 par pret atturās pieņemts kompromiss numur 15 par pret atturās pieņemts 16 par pret pret atturās pieņemts, 17. par pret atturās pieņemts, 18. par pret atturās pieņemts, kompromiss D par pret atturās pieņemts, 22. grozījums par pret atturās pieņemts, 20. Trešais par pret atturās pieņemts. 24. par pret pārbaudīsim. Balsojam par 24. grozījumu. Beidzam balsot. 24 pār 29 pret noraidīts. 25. pār. Lūdzu, celiet rokas pret. Atturās pieņemts. 26. pār. Pret. Atturās pieņemts. Kompromiss E pār. Pret. Atturās pieņemts. Kompromiss E1 pār. Pret. Atturās pieņemts. 31. par pret atturās pieņemts. Kompromiss F ar mutisku grozējumu. Tu esmu jau piefiksējis, kolēģi Benifēji. Jā, tas ir mutiskais grozījums F kompromisam, Cienījamie kolēģi, es vēlētos uh, piedāvāt nelielu mutisko grozījumu, lai labotu kļūdu, uh, kas ir ieviesusies sagatavojot grozījumus. Tas, kas pietrūkst otrajā daļā, kā jau mēs vienojāmies ar referenta uh, biroju un arī ar sekretariātu, es vēlētos papildināt ar sekojošiem vārdiem emphasizes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 Tātad tas būtu skaidrojums, lai labāk aizsargātu sociālās ekonomikas uzņēmumus, un es būtu pateicīgs, ja, ja mēs varētu iestrādāt šo papildinājumu tekstā. Liels paldies! Es domāju, ka visi ir sapratuši. Vai par, pret? Neviens nav pret. Nu, tad pieņemts. Tad par visu kompromisu F kopumā tagad. Par, pret atturās pieņemts. 35. par pret atturās pie, noraidīts. 36. par pret. Nu, to mēs pārbaudīsim. 36. balsojam. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Mm. Noraidīts. Trīsdesmit septītais par, pret, atturās, pieņemts. Trīsdesmit astotais par, pret, atturās, pieņemts. Trīsdesmit devītais par, pret atturās pieņemts. Kompromiss G par pret atturās pieņemts. 48. par pret pārbaudīsim. Balsojam par 48. elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 49. par pret atturās pieņemt. 51. par pret atturās pieņemts. 52. par pret atturās pieņemts. Un tagad balsosim par visu uh, dokumentu kopumā. Personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 44 pār 6 pret. Apsveicu referentu. Un Līdz ar to šī balsojuma rezultāti tiks pievienoti dokumentam, ja nevienam nav nekāda iebilduma. Labi, tad tā arī rīkosimies. So. Nu tā tad. Eh, Sesnieks sveicam. Nagisija Pēres kundze. Tātad šī, um, šī balvas saņemšanai sirsnīgi sveicam. Item that item. Would you like? Tagad ir Paris, herzlich willkommen. Angesichts Paris, zu, zu Sirsnīgi sveicam šeit mūsu komitejā, tātad balvas um, saņemšanai prieks, ka jūs esat šeit mūsu vidū, to nemies vārdu. Muchas gracias, eh, presidente. Hace. Paldies, priekšsādētāji. Es te iepauzēšu, lai visi te, te sagatavojas pasakīt. Nu, divas minūtes, tā kā neuztraucēties, nevilkšu te garumā. Nu, tātad pirms divām nedēļām Kastīs Leona apgabala pārstāvi apmeklēja Eiropas parlamentu, lai iepazītos ar mūsu darbu, ko tad mēs darām šajās institūcijās. Un viņi ieradās šeit ar konkrētu mērķi. Pausta savu gandarījumu nodarbinātības un sociālo lietu komitejai tāpēc savu gandarījumu par mūsu veikto darbu, ko pēdos, ko sniedzam uh, cilvēkam īpašām vajadzībām, invalīdiem. Un, uh, lūk, viņi vēlētos arī savu balvu, tad attiecīgi piešķirt mūsu komitejai. Tā ir um, nedzirdīgo un vairdzīgo asociāciju no šīs nelielās, nelielā Spānijas reģiona. Viņi ir pateicīgi par mūsu darbu. Un tas vairāk liecina par to, ka mums jāņem vērā dažādu cilvēku vajadzību. Šajā gadījumā tie ir vajadzīgie, vajadzīgie, kuri ir pateicīgi mums par mūsu darbu un viņi aicina mūs turpināt apņemīgi strādāt, lai veidot tādu Eiropu, kas ir vienlīdzīgāka, līdzvērtīgāka. Un uh, lai mēs neaizmirstu par uh, cilvēkiem, kuriem ir lielākās uh, vajadzības, kuriem visvairāk nepieciešams mūsu atbalsts. Nu, lūk, šādi tāda izskatās šī balva, ko viņi piešķīruši mūsu komitejai. Tātad, um, nu, tur rakstīts arī, ka Kastīlija Leona apkopāla vajadzīgo un vajadzīgo um, asociācija piešķīrusi šo, piešķīrusi šo balvu, un es viņiem tad rītu darīšu, zinām, ka šī balva ir saņemta. paldies! Nu, mēs tāds organizators, ka raksturētām žurnālistītāji, māsa organizācija, bet problēma nav māsa, nav neliela. 2,7 miljonu cilvēku ir Eiropā. Kas tātad no šiem jautājumiem, no šiem jautājumiem cieši. Un tas nav arī tātad vecam jautājums, tātad um, Tātad eh, miljons eh, cilvēku ir jaunāki par 50 eh, gadiem, kas tieši no šī, šīm kaitēm, un tāpēc tas jāņem vērā, un tas tāds īsts paziņojums, paskaidrojums, saņemot šo balvu. Uh, Im sekretariāt aufbewahren, oder wer bewahrt den auf, wo kommt der hin? Da esam saņēmuši šo, šo balvu, tā tad paliks mūsu rīcībā. Atradīsim īsto vietu šai balvai, lai tā, tā, tā, tā arī Citu varat apskatīt no tālu. I might also add because uh, Varat piebilst, es pārstāvēju komiteju kopā ar, ar Garciju Peres skundzi, kad ir šīs organizācijas dalībnieki biedrušies, un viņi tur bija gan uh, aklie, gan, gan kurlē, tātad vārdzīgie, vārdzīgie. Un mēs interesē uzzināt, vai arī šeit mūsu vidū ir cilvēki, kuriem ir kādas, um, kādas grūtības, tāpēc šajā parlamentā ir vajadzīgi vājcirdīgie vai cilvēki ar kustību traucējumiem, un es ar lepnumu varēju viņiem apliecināt, ka, piemēram, šajā komitejā ikdienas mēs kopā strādājam ar um, parlamentāriešiem, kas ir, kurus ir um, ievēlējuši viņu vēlētāji visā Eiropā un kas darbojas šajā institūcijā, kā lēmu pieņemi. Un um, es domāju, ka tas viņiem ir ļoti tā, tāds iedvesmojošs uh, piemērs, jo, protams, līdztiesības uh, jautājumi ir raudši um, aktuāli, un mēs uh, šeit, kā demokrātisku aprindu pārstāvi, visi, visi vienlīdzīgi, līdztiesīgi, un, un vēlējos viņiem pateikties. Uh, kolēģei par to, ka uzaicināt mani kā komitejas pārstāvu, tur piedalīties. Tā tiešām bija ļoti laba sanāksme. Man prieks, ka Irāķa ieradās arī mūsu vidū šeit, lai ar šo informāciju noteikti arī balvu padalītos. Paldies! Ich darf dem Kollegen Kosa noch das Wort geben. Kolēģim Kosa vēlos dot uh, vārdu, tātad uh, pamatot, tātad ir runa par pētījumu, tātad uh, Eiropas asociācija ir sarūpējuši šo pētījumu, Mūsu vārds kolēģei paldies. Es domāju, kā komiteja ir saņēmusi šo balvu. Pamatoti. Vairītīgi un, un vācietīgi bieži vien ir izslēgti no sabiedrības, no sabiedrības dzīves eh, daudz, daudz vietā Eiropā. Mēs mēģinām mums pie darba brokastis, kurā piedalījās eh, parlamentārieši un šīs organizācijas pārstāvji. Mēs visi bijām, principā, pārsteigt par to, kādas ir īpašās šo cilvēku vajadzības, tātad mm, saskarsmes saziņas viedokļi. Mūsu komiteja spēlē vadošo lomu, lai, lai īstenotu un uzraucītu ANO konvencijas par vajadzīgo vajadzīgo cilvēku tiesībām īstenošanu. Un mēs esam sākuši gatavot ziņojumu par šo jautājumu kur īpaši pievērsīsim uzmanību šai mērķa grupai, šo cilvēku vajadzībām un tiesībām. Un es esmu lepns, ka šajā komitejā trīs šajā grupā ietilpstoši cilvēki, kas aktīvi darbojas, un līdz ar to es domāju, ka mums arī būs iespēja adekvāti ņemt vērā šo cilvēku interesu izstrādāt, izstrādāt šo atzinumu. Paldies! Wir haben uns da, glaube ich, gerade von, der, von meiner Ankündigung. Nu, paldies par visām šīm runām. Tad runa par pēdījumu, kolēģis Kozā mums iepazīstināja to, ka te gatavots pētījums par uh, šo jautājumu. Kas tad tagad notiek? Ko te, kas te zvana? Tad runa par šo ceņojumu un par šo fenomenu, kas ir komplekss, tātad komplekss jautājums. Nu, nav runa tikai par vajadzīgiem, vajadzīgiem, bet arī par to, kā šis fenomens ietekmē arī citus un dažādas jomas. Tā kā nešaubos, ka būs interesants ziņojums. Paldies! Nu, tad tagad nonākam pie nākamā darba kārtības punkta, astotais darba kārtības punkts. Nu, nepieciešams jauns balsošanas saraksts. Klai Kukana ziņojums par Eiropas gada aktīvai novecošanai pauģu solidaritātē 12. gadā īstenošanu un rezultātiem vispārējo novērtējumu. Nu, tad lūk par to arī balsosim tagad. 40. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 45. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. 46. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās noraidīts. 47. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 48. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 49. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. 50. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas e, atturās? Pieņemts. 51. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. C. Kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturās? Pieņemts. 50. Septītais grozījums. Kas pār, kas pret, kas atturās? Pieņemts. 59. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. 61. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. 62. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. 63. grozījums, kas par, kas pret, atturās, norēdīts. D. kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. 70. grozījums, priekšsēdājs atvainojas, eh, ka sajūta sākumā skaidrs 70. pārpret, eh, atturējās pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 31. Eh, pār. Lieliski. Pieņemts. 71. grozījums. Kas pār? Kas pret? kas atturās, norādīts, 76. kas par, kas pret, atturās, pieņemts. E kompromiss, kas par, pret, atturās, pieņemts. E A kompromiss, kas par, pret, atturās, pieņemts. 89. prosījums, kas par, pret, pret, atturās, noraidīts. F kompromiss, kas par, pret, atturās, pieņems. 95. grozījums, kas par, kas pret, kas uh, atturās, noraidīts. G kompromiss, kas par, kas pret, kas uh, atturās, pieņems kompromiss eh, G. A. Kas par? Kas pēc, kas atturās? Pieņemts. 112. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. 113. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. 114. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. 116. rocījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņems. 117. rocījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems. 118. rocījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems. 119. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņems. 120. grozījums, kas par, kas pret, atturās, noraidīts. 121. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, noraidīts. 122. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. 123. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. 124. grozījums, kas par, pārbaudīsim iepriekšēju, labi, tad 123. grozījums, balsojam elektroniski, sākam balsot, ja visi nobalsojuši, kā gadījumā beidzam balsot. Pieņems. Un tagad gan 124. grozījums, kas par, kas pret, atturās, pieņems. 125. grozījums, kas par, pret, um, Nu, laikam nāksies arī šo pārbaudīt. Nesmu īsti drošs, kāds, kāds balsojuma rezultāts pārbaudām. 125. grozījums balsojam elektroniski, vai visi nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Nu, izrādās, ka pieņems. H kompromiss. Kas par? Pret. Atturās pieņems. 135. kas par, kas pret. Uh, kas atturās pieņemts. 136. grozījums, kas par, kas pret. Nu, Lākam nāksies pārbaudīt. Tātad 136. grozījums balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Paldies! Nu, pieņemts. 137. Balsojums pa daļām. Par pirmo daļu. Kas par? Pret? Atturās. Pieņems. Otrā daļa. Par? Pret? Atturās. Noraidīts. Pārbaudīsim. Nu labi. Balsojam. Elektroniski 137. otrā daļa. 137 otrā daļa, kas pār, kas pret, tātad no, nu, visi nobalsojuši. Atvainojos. No... Um, we are voting. Kāds kungs balsojam par 137. grozījumu otro daļu, ja? Ja? Tātad 137. grozījums otrā daļa, balsojam. Vai visi nobalsojuši? Tad beidzam balsojumu. Oh. Das ist ein relativ eindeutiges Ergebnis, würde ich sagen. Manuprāt, iznākums ir relatīvi skaidrs, vai tad ne? 138. grozījums, kas par, kas pret? Viennozīmīgi noraidīts. I kompromiss. Kas par, kas pret? Pieņems. 143. Kas par, kas pret? Nu, laikam nāksies arī šo grozījumu pārbaudīt. Balsām elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Jo, kompromis. Danuta, entschuldigung. Czy my głosowaliśmy po... Danuta. Par 138. es īsti nesaprotu, kā tur bija. Mēs šeit, ka mēs eh, divreiz balsājām par 137. grozījumu otro daļu un nenobalsājām par 138. Nu, kā tad nu ne? Saka priekšsēdētājs. Jā, bija, zināms, pārpratums, nes, nesap, neizpratni par to, par ko tad balsojam, bet divreiz nobalsojam par 137. otro daļu, un eh, pēc tam balsojām par 138. grozījumu arī, zin. Tas tika noraidīts. Vai vēl kādam ir kādas neskaidrības, šaubas? Labi. Par 143. grozījumiem nolasēm tagad kompromiss J. J kompromiss balsojam, kas pār, kas pret. Atturās. Pieņemts. Nu, tad tālāk 154. grozījums. Kas pār? Kas pret? Atturās. Pieņemts. Nē, nāksies pārbaudīt, ehm, sālē izskan pretenzijas labi, tad pārbaudam balsam elektroniski par 154. Eh, grozījumu. Balsojam elektroniski, tad pārbaudam balsam rezultātu, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Tad beidzam balsot. So, dann sind wir jetzt bei 100. Labi, tad 155. grozījums. Balsojam. Kas par? Kas pret? Pieņems. 157. Ne? Tomēr tiek pieprasīts elektronisks balsojums. Kādas kungs, eh, labi, kāpēc gan nebalsojam, tad elektroniski? Vai pret? Ja visi ir nobalsojuši, tad uh, beidzam balsot. Norēdīts. Simt piecdesmit septītais grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. 158. grozījums. Kā tad īsti bija? Balsojam, tātad 158. grozījums, kas par? Prezidijā tiek komentēts, ka nevajadzēja balsot par šo grozījumu. kompromisā tas lūk figurēja atšķirīgā formā. 158. grozījums tomēr balsojam, kas par, kas eh, pret eh, atturās pieņemts. Pārbaudīsim balsojumu rezultātu labi, balsojam elektroniski par 158. grozījumu. Vai visi pamanījušies nobalsot? Beidzam balsot? Pieņemts. 159. grozījums, kas par, kas pret. Pieskan skaidrs, ka tas tika norādīts 160. grozījums, kas par, kas pret. Arī tas ir norādīts 161. grozījums, kas par. Jā, tātad 161. balsojam par, pret. Nu, kā tad te bija īsti? Laikam nāksies pārbaudīt. 161. grozījums balsojam elektroniski. Aiziet. Visi nobalsojuši, pēc tam balsot. Pieņems. 162. grozījums. Kas par? Pret. Atturās pieņems. 163. grozījums. Kas par? Pret. Atturās pieņems. 167. grozījums. Kas par? Pret? Atturās? Pieņems. 168. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pie... Noraidīts. 169. grozījums. Kas par? Kas pret? Nu, nav īsti skaidrs, nāksies balsot elektroniski par 169. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 107. grozījums. Kas par? Tātad, kas tad mums bija 157 grozījumi to mēs šķiet pieņemami, tad jau 170. atkrīt. 171. grozījums. Kas par? Kas pret? Noraidīts ar vairākumu 172. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās pieņems 173. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās pieņems 174. grozījums. Kas par? pret, atturās, pieņems 175. klausījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems 178. klausījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems 176. klausījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems L kompromiss pārpret atturās pieņems. 182. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās pieņems. 183. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās pieņems. Pirmais grozījums par pret atturās pieņems. Otrais grozījums, kas par pret atturās pieņemts. Trešais grozījums, kas eh, par pret eh, atturās pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturās pieņemts. Piektais grozījums, kas par kas pret kas atturās pieņemts. Sastais grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems. Septītais grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās? Pieņems. Astotais grozījums. Par? Pret? Atturās? Pieņems. Devītais grozījums. Par? Pret? Atturās? Pieņems. Tālāk par apsvērumiem. Apsvērums desmitais grozījums, kas par pret atturās pieņems. Apsvērums AA. 12. grozījums, kas par pret atturās pieņems. A kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņems. 17. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 18. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. Un 20. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. 21. grozījums. Pārbaudīsim balsojumu rezultātus par 20. grozījumu. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Un beidzam balsot. Ar 31 balsi pār šis grozījums ir pieņemts. 21. grozījums par, pret, atturās pieņemts. 22. grozījums, kas par? Kas pret? Norādīts. 23. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņems. Un 24. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Norādīts. 25. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Norādīts. 26. grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 27. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. Tālāk. 28. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Nāksies pārbaudīt. Balsām elektroniski par 28. grozījumu. Ja visi ir nobalsojuši, tad uh, attiecīgi Pēdējām balsot un eh, pieņemts. 29. grozījums. Kas eh, par? Kas pret? Viennozīmīgi noraidīts. 30. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. 31. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. 32. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 33. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās. Šķiet, ka noraidīts. Bet drošības labā tomēr pārbaudīsim balsām elektroniski par 33. grozījumu. Aiziet! Īstenībā man laikam viss nobalsojuši, labi, tad arī es Un uh, tagad viņi tad visi ir nobalsojuši, pēc tam balsot, pieņemts. 34. krosējums. Tātad 34. par pret atturās pieņemts. 35. krosējums, kas par, kas pret. Skatās, kā vairums noraida 36. par pret, pieņemts. 37. kas par, kas pret, atturās, norādīts. 38. nosacījums, kas par, kas pret, pieņemts. 39. grozījums, kas par, kas pret, atturās, pieņemts. B kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturās. Nu, pieņemts. Atturās. Saka, priekšsēdēs tomēr pieņemts, protams. 41. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. 42. grozījums. Kas par? Pret? Atturās. Pieņemts. 43. balsojums. Kas, grozījums. Kas par? Kas pret? Kas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 aizraujošo lietu vēlos atgādināt vēlreiz par uh, fotografēšanos. Trijos, bez piecām, trijos, lūdzu, esiet šeit, uh, apmazgājušies, um, uh, apfrizējušies, um, um, apskubušies un tā tālāk, šlipses neaizmirstiet vīr, vīrieši, sievietes tur, protams, jūsu lietas un tā. Tā kā personāls balsojums, tagad viņi pēc šīs aizraujošās informācijas par visu šo ziņojumu kopumā sākam balsot par ziņojumu. Vai visi ir nobalsojuši? Tādā gadījumā beidzam balsot. Nu, un kādi ir rezultāti? 43 pret 9. Sirsnīgi sveicam referentu. Jums ir pieņemts. Geht wieder um die Frage, ob Tātad jautājums par to, vai balsam rezultātus pievienos viņam vai ne, ja neviens tam pret to, tad tā arī darīsim. Labi, paldies! Un līdz ar to būtu pieveikuši arī šo ziņojumu. Un vispēcot noslēdzot elektronisko balsojumu kārtu, vēl tomēr mums eh, divi noteikti jautājumi, uz kuriem relatīvi ātri varam arī tad reaģēt. Pirmkārt, eh, pārdomē tad komisija divi motiski jautājumi. Pirmais eh, attiecas uz tātad padomi. Kas par? Sākam balsot. Paldies. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Jā, paldies. Un tad balsojums par jautājumu komisijai. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Nē, te viss skaidrs, eh, balsojums ir pozitīvs par tātad. Līdz ar to esam beiguši arī elektronisko balsošanu un diezgan precīzi esam iekļaušies grafikā. Paldies visi kolēģi un kolēģis. Un tagad eh, pārējiem pie nākamā jautājuma. Jautājums par budžetu. Eiropas Savienības 16. finanšu gada vispārējais budžets, visas iedaļas. Sākumā vārds eh, atbildīgiem, atbildīgajā referentei. Nedaudz iepauzēsim tagad. Eh. Nu, es tomēr eh, aicinātu jūs atturēties no čalošanas šeit zālē. Kolēģiem, kolēģiem, tā. Cienījamie kolēģi un kolēģis, eh, aicinu jūs vai neņemt nu vietas, eh, vai šīs te savas aizraujošās čalas un runas tomēr eh, turpināt citviet kulāros un tā, lai referents taču var saņemties un stādīt priekšā šo savu ziņojumu. Kolēģi, Dankeschön, geht doch. Paldies, nu tad Dīdre Klūnai vārds. Ceru, ka pareizi uznāju jūs vārdu, lūdzu. Thank you very much, Chairman. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Atzinums par budžetu, kur komiteja nesen apstiprināja. Mēs esam pārējuši pie tās fāzes, ka runājam par konkrētajiem skaitļiem. Uh, Mūsu skatījumā, mūsu atzinumā mums ir bažas par to, ka budžeta galvenā uzmanība tiks pievērsta izaugsmēji un darbvietu izveidē. Un īpaši jārīkojas jauniešu bezdarba problēma arī nabadzības novēršana. Ir runa par programmu, kas atbalstītu darbvietu izveidu un sociālo iekļaušanu tiem, kas ir nelabvēlīgajās sabiedrības grupas, arī invalīdiem un tiem, kas ilgi ir bijuši neaktīvi darbirgu. Mēs arī raugāmies uz um, iepriekš finansēju, finansējuma pieauguma programmām, kas sākušās vēl no 2014. gada, runa par IGF, e eh, globalizācijas pielāgošanas fonds, eh, nodarbinātības fonds un arī vismasturīgākiem Eiropas pilsēņiem paredzētais fonds. Mūsu atzinumā mēs uzsvērām to, ka ir nepieciešams atbalstīt mazos un vidējos uzņēmums, mikro uzņēmums, jo tie nodarbina vairumu cilvēku Eiropas Savienībā. Mēs vēlamies, lai tie pēc iespējas vairāk tiek atbalstīti. Esmu piedāvājis virkni grozījumu, kas ataino komitejas sākotnējo domu gaitu. Šie grozījumi ir iesniegti un jums arī izplatīti. Mēs vēlamies stiprināt dažādos pasākumus, sociālo fondu vēlamies tā finansējumu palielināt Uh, tā lai varētu radīt darba vietas, arī jauniešu nodarbinātības iniciatīvu. Vēlamies, lai arī tur tiktu palielināts finansējums, varētu finansēt programmas jaunās uh, budžeta kategorijas un arī brīvā um, strādnieku uh, aprite un īpaši, lai migrantus atbalstīt. Uh, arī lai sniegtu atbalstu šīm organizācijām un arī atainojas manos grozījumus mikrofinansējumu sociālā uzņēmē darbība un iepriekšēja apmaksta frontlanduri, lai nodrošinātu, ka šī joma labi tiek atbalstīta veselu virkni pilotprojektu un sagatavošanas darbības. Mums bija vairāki priekšlikumi, 12 pavisam, un koordinātori vēl pat laba nav norādījuši, kas būtu prioritātes. Nu, trīs ir piedāvāts. Es esmu iesniegusi visas šīs pilotu projektu sagatavošanas uh, darbības, lai mēs ar ANU referentiem to varētu apspies, apspriest, dažādās prioritātes, un tad kādu brīdi, kā vēlāk, piedāvāsim grozījumus, kas atbilst ēna referents viedoklim. Kā jau es teicu, grozījumi, kurus esmu līdz šim iesniegusi, ataino komitejas sākotnējos ieskatus par budžeta atzinumu, un tagad mēs pārējam pie skaitļiem. Grozījuma izskatīšana ir 20. jūlijā, tas ir termiņš pulksten 12. Tad uh, uzņemiet to vērā, Tātad mēs mūsu darba beigās pirms uh, atvaļinājuma mēs skatīsim vēl šo lietu. Un tā tālāk virzīsimies ar to septembra sākumā. Visi referenti, kas nodarbojas ar budžeta jautājumiem dažādās komitejās, šodien tiek spūksteni divos. Lielas paldies! Dankeschön! Paldies! Paldies referentē! Tad vārds ēnu referentē. Vispirms Pirīnska kungs. Pirīnska kungs, lūdzu. Mans notoms nebija noslēpties priekšstādātā kungs, vienkārši pie iepriekšējā mikrofona likās īsti labi nedarbojas. Paldies priekšstādātā padomis nost par 2016. gada budžeta projektu ir paredzēts samazinājums ceturtajā um, sadaļā. 72 miljonu eiro ir samazinājums, gandrīz 73 miljonu eiro ir samazinājums. Uh, vismazāk ir skarts Eiropas sociālais fonds, jo maksājuma apropriācijas vairāk par pusi, 47 miljonu eiro, nāk tieši no tā fonda, kas tiek apgriezt. Tas attiec 20 miljonu un e, vismazāk attīstētiem reģioniem samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tad arī, arī pārējais e, reģioni ir paredzēta, e, paredzināts atbalsts. Komisijas priekšlikumā vairāk par 20 miljoniem ir samazināts. Un sociāla <laughs> jā, nodarbinātības jomā kas attiec arī uz attiecībā ar sociālajiem partneriem, un arī samazinājums trijās svarīgās programmās nodarbinātības sociāla inovācija programma Progress, programma Eures un programma mikrofinansējums un sociāla uzņēmējdarbība. Mēs nevaram atbalstīt šādus samazinājumus, ņemot vērā Empulu komitejas atzinumu un 2013. gada trialoga mandātu, un ir bijuši arī skaidra nostāja, ka ir nepieciešama atbilstoša resursu sociālo, sociālo jautājumu nodarbinātības un inkluzīvās iekļautības jomā. Jau ir daudz neapmaksāta rēķina uzkrāts, tāpēc, ka padoma neīstenoja savienības prioritātes. Mēs esam ļoti tālu no 2020. gada mērķu sasniegšanu sociālo jautājumu nodarbinātības jomā. Uh, ir jāizsalo pasākumu, lai apkarotu bezdarbu, nabadzību un sociālo neiekļautību. Jāinvestē ir apmācībās, izglītībā. Mums ir nepieciešami šie pasākumi, lai vērstos pret taupību. Tāpēc padomas ierosināties samazinājumi ir pilnīgi nepieņemami šai ziņā. Mēs augst vērtējam referents klūnis iesniegtos grozījumus, kur mērķis ir palielināt maksājumus Eiropas sociālajiem fondam. Mēs arī atbalstām to, ka tiek iekļaut uh, e, palielinājusi pozīcija Youth Employment Initiative, Free Movement of Workers, and Measures for Migrants, un tas attiec arī uz migrantiem trešām valstīm. Un arī runa par programmām mikrofinansējums un sociālo uzņēmē darbību. Vēl viena svarīga joma ir administratīvie izdevumi. Uh, Atbilstoša administratīvā kapacitāte ir priekšnoteikums, lai varētu īstenot atbilstošas programmas un plaši izmantot, pareizi izmantot budžeta resursus. Šai ziņā atbalstīsim tos grozījums, kuru mērķis ir atjaunot 2016. gadā paredzētās šīs um, budžeta pozīcijas. Mēs nepiekrītam tam, ka referents samazina izdevums administratīvajiem vajadzībām. Uh, ir svarīgi, lai būtu piemērota finansiālie resursi, lai panāktu Eiropas Savienības mērķus nodarbinātības jomā un sociālajā jomā. Paldies! E paldies, ECR grupas vārdā. Trebēzies kundze. Jā, paldies priekšsētājiem. Padoms grozījumi ir iet pareizajā virzienā, bet iet neiet pietiekami tālu. Mēs kā EKR esam jau noraidījuši šo mandātu trialogam, jo priekšlikums, kas ir pamatā, ir uh, iet pareizajā virzienā, bet, diemžēl, tas nav pietiekami ambiciozs. Un ir jānorāda uz to, ka mums ir jāsamazina šīs atšķirības starp uh, maksām apropriācijām un maksājumiem kā tādiem. Šobrīd Mums ir eh, milzīgs pārāds 26,5 miljārdi, tātad mēs vairs nevaram uzkrāt vairāk miljārdu. Tāpēc 2016. gadā ir jāuzlabo situācija, ir jāsamazina izdevumi. Nākotnē, runājot par jomām, kurās eh, mēs vēlamies uzlabot eh, konkrētu spēju, mēs esam gatavi diskusijām, kas attiec uz sociālajiem aspektiem, tad te vairāk būtu jāpadomā par subsidētāts principu vairāk nekā līdz šim. Tas pats sakāms arī par eh, darba eh, organizācijām un darba aizsardzību. Es vēlētos tomēr, ka mēs samazinām izdevumus. Konverģence Eiropā nevar tikt panākt ar Eiropas sociālajām programmām. Dažas valsts var uzlabot savu dzīves līmeni ar inovatīviem pasākumiem un mazāku birokratīvo slogu. Ir uh, Eh, jānostiprina eh, katra paša atbildība, un mēs attiecīgi iesniegsim arī eh, grozījums referentei par šiem minētiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Tagad Alda vārdā Weberskons. Liels paldies priekšstādē vēlos pateikties referentē par viņas darbu. Mūsu skatījumā padomas nostāja par Uh, budžeta piešķīrumu sociālām lietām un nodarbinātībai tiešām ir pamats sarūknējumu, tāpēc, ka tā vietā, lai investētu vairāk uh, darbvietu izveidē un izaugsmē padome, šajai, šai budžeta pozīcijai, piemēram, ESI, Eures, ir un par dažām pozīcijām par Eiropas sociālo fondu, tas viss man liek brīnīties, kā tas vispār ir iespējams tajā laikā, kad Mēs dodamies pie mūsu pilsoņiem un mēs viņiem skaidrojam, ka mēs vēlamies panākt vairāk ilgspējīgu darba vietu un ka mēs strādājam šajā virzienā. Tāpēc man jāsaka, ka es augstu vērtēju referents ierosinātos grozījums. Īpaši tā ir tāpēc, ka tie vēlas atjaunot budžeta pozīciju nodarbinātības un sociālajām lietām. Esmu īpaši gandarīts par priekšlikumu, ka ir paredzēts palielināt finansējumu Eiropas sociālajiem fondiem jo tas noteikti radīs jaunas darba vietas un veicinās izaugsmi. Youth Employment Initiatives grozīm, tas attiec arī vairāk miljonu eiro iezīmēšana tehniskajai atbalstam mikrofinansējumu. Es esmu priecīga Alves ierosināt pilotprojekts kooperatīviem ir pasākums, kas palielinātu nodarbinātību, un tur ir paredzēts 1 miljons eiro. Kaut arī tas ir mazāk nekā mēs sākotnēji lūdzām, Alde ir gandarīta par to, ka pilotu projektu atbalsta plaši šai komitejā, un esmu pārliecināta par to, ka mēs uh, izmantosim šo projektu, pilotu projektu Kalabuku prakšējumā. Esmu gatavs nākotnē sadarboties ar referenti. Uh, lai balsojumā uh, mums priekšā būtu atbilstošs ziņojums ar atbilstošiem līdzekļiem tam, kas vajadzīgs Eiropā darbvietu izveids un izaugsmē jomā. Paldies! Danke sehr, die... Liels paldies, Andre Frens no Guve NGL. Nevarēja ierasties, tāpēc, ka bija paredzēta uh, cita ēnu referents sanāksme un Citu no šīs grupas es neredzu. Zaļo vārdā Mešriņš kungs. Thank you. Tamaš. Meserič. Liels paldies eh, referentei par darbu un priekšlikumu. Mēs uh, arī uzskatām, ka padomas priekšlikums ir pamats uh, sarūknēm. Mums patīk vairums referents ierosinātā grozījuma, taču vēlos šeit uzsvērt to, ka mēs ar mūsu grozījumiem mandātā trilogam jau uzsveram, ka ir nepieciešams steidzam veicināt ilgspējīgu izaugsmi darbvietu izveidi. Mēs mūsu grozījumā vēlamies uzsvērt to pašu mūsu grozījumos referents atzinumu priekšlikumā. Trīs punktus vēlos uzsvērt pavisam īsti. Mēs, protams, gandrīz visi piekrītām tam, ka ir svarīgi sniegt ieguldījumu jaunas nodarbinātībā. Arī komisija pat to ir teikusi. Kāpēc tad nav paredzētas jaunas saistības 2016. gadā jauniešu nodarbinātības institīvai. Un mēs nesaprotam, kāpēc uh, referents, kā tikai maksājums nav saistības. Daudz gadu finanšu schēmas sarunās bija sacīts, ka globālās marž, marž ne, rezerves neatgriezīsies dalībvalstīm, bet tiks izmantots nākotnē kopējā budžeta Es saprotu, ka bija finansējums paredzēts jaunatnes notarbinātiem, tāpēc ir ļoti svarīgi palielināt gan saistības, gan maksājums jaunatnes nodarbinātības schēmai. Otrakārt, kā jau mūsu kolēģi Pirinski un Zebri Vēbers sacīja, mēs nevar, mums ar vienu ir jāsver Eiropas Savienības sociālā fonda nozīmes mazatīstākais reģionos. Taču pārējais reģiona, pat attīstītāk reģiona arī ir e, cenu skarti. Un e, sociālais fonds ir viens no labākajiem uh, instrumentiem, kas sasniegt 2020. gadā mērķus, proti stiprināt neaizsargātākās sabiedrības grupas. Mēs nepiekrītam komisijas priekšlikumu samazināt uh, finansējumu šai, šīm pozīcijām, salīdzinot ar iepriekšējā gada. Mēs ceram, ka būs pieejams atbilstoši finansējums, lai programmas varētu turpināt savu darbu. Un tad augstvērtēja referents priekšlikumu apspriest visus pilotu projektus un izstrādāt prioritāros šai ziņā. Tomēr vēlos uzsvērt, ka vēlos atbalstīt Green Gadgets for Sustainable Future projektu, tas, tas arī veicināt labākas darbavietas Eiropas Savienībā. Uh, Tas tad ļauj uh, absolventiem atrast ilgspējīgu darbu. Lielas paldies par uzmanību. Vielen Dank. Lielas paldies. EFTD pārstāvs. Šķiet, ka nav neviena ēna referenta. Vai kāds vēlas ko teikt no EFTD puses? Šķiet, ka nē. Tad ENF Arī te nav neviena ēna referenta. Vai kāds ir gatavs izteikt komentārus? Acīm redzot, ne. Tad dod vārdu komisijas vārdā eh, Patrikam Malēzam no Nodarbinātības zinātnes direktorāta. Lūdzu, jums vārds. Jums paldies. Paldies, referents kundze, paldies šīs komitejas deputātiem par eh, sagatavotajiem grozījumiem un ka jūs ierosināt palielināt komisijas budžeta projektu finansējumu, lai veicinātu sociālā dialogu, mikrouzņēmumus, darbvietu izveidu un izaugsmu. To augstu vērtēja komisija, taču, mum, komisija, taču mums ir daži komentāri par konkrētiem grozījumiem. Sākšu ar 62.03 grozījumu par eh, palielinājumu no ESF mazāk attīstītiem reģioniem. Divu miljonu priekšlikums ir daudz lielāks par komisijas aplēsēm, kādas ir vajadzības aplēses. Izdevumiem, kurus uzrādīs dalībvalsts pamatojas uz mūsu pieredzi pagātnē un uz dalībvalsta prognozēm, mēs esam paredzējuši ka nebūs samaksāts 900 miljonu 2016. gada beig beigās. Tas ir maksimums, kuru komisija mūsu skatījumā būs spējīgi nākošu gadu samaksāt. Runājot par jaunas nodarbinātas institīvu, mēs visnotaļ atbalstām zaļo atzinumu. Ja vēlties pašreizējais piešķīrums jaunas nodarbinātas institīvai ir 3,2 miljardi priekšlikums palielinot par 2,5 miljardiem maksājumu apropriācijās ir lielāks nekā saistība apropriācijas pašreizē daudzgadu finanšu schēmā. Tas nozīmē, ka komisija to nevar samaksāt. Maksimālā summa, ko varam izmaksāt pēc 2015. gada budžeta piešķiruma ir 2 miljardi, ņemot vairāk pašreizējos uh, saistību maksājums, kas pieejami daudzgad finanšu schēmu. 2,5 miljārdu palielinājums um, arī prasītu saistību apropriāciju palielinājumu. 62.07 šajā sadaļā ir priekšlikums samazināt maksājumu apropriāciju apropriācijas informācijas uh, apmācībai darbinieku organizācijām. 2015. gada, gada budžets ir pietiekams. Tā sacīja referenta, taču komisijai, komisija tomēr piešķir 2015. gada budžets bija ļoti konservatīvs. Patiesībā budžeta izpildzi pagājuši gadu ir labākais rādītājs, kā var secināt, kādas ir vajadzības atbalstīt strādnieku organizācijas. Varētu sacīt, ka 2017. gada budžeta izpildi ir, bija 17 miljoni, bet maksājuma apropriācijas 2013. gadā bija 16,7 miljoni. Tāpēc es teiktu, ka komisijas eh, priekšlikums ir daudz tuvāks īstenajām vajadzībām pamatoties uz uh, iepriekšējām budžeta izpildēm. 62.08 grozi par mikrofinansējumu sociālajā uzņēmējdarbību. Mums ir nopietnas šaubas, vai tas nepa, nepārsniedz pašreizējo juridisko pamatu tā ap, aptvērumu 1296 šērsvītra 2013, īpaši 7. pāns, kur ir noteiktas um, darbības, ko var finansēt ar mikrofinansējumu, sociālo finansējumu. Un tur nav atrodama atrodams tehniskās, tehniskā atbalsta darbības labam guvēja. Paš pat labam ir paredzēts pantā tikai tehniskais atbalsts institucionālā līmenī mikrokredītas sniedzējiem, nevis labumu ieguvējiem. Šai ziņā mums ir šaubas, vai ierosinātais grozījums var tikt pieņemts, nemainot juridisko pamatu. Un arī budžeta apjomu. Tad vēl ir piektais pants, īzī regulē, regulā, kur ir noteikts, ka piešķīrumu sniedz pamatoties uz prioritātiem. 21% no visas programmas piešķīrumu ir sociālai uzņēmē darbībai un mikrofinansē. Mums ir šaubas, vai palielinot maksājumu apropriācijas netiek uh, pārsniegt šī panta aptvērums, un vai tas nemaina piešķīrumu, pamatoties uz juridisko pamatu. Un tad grozījums 62, 30 par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu, EGF. Nedaudz paskaidrošu šo. šo Um, um, maksājuma apropriācijas summu, ko pieprasīja komisija, 30 miljoni. Te mēs piekrītam tam, ka uh, reālie maksājuma vajadzības nevar, uh, šajā grozījumā ir 50 miljoni, taču vēlamies norādīt uz to, ka papildus jaunajam budžetam, par kuru bals, balso budžeta iesādī kādu, mums vēl ir pieejamas summas um, um, iepriekš, kas ir vēl uh, iepriekš nebija aprēķināts, kas ir tātad papildus. Mums ir apmēram 30. 2016. gadā mums būs apmēram 30 miljoni maksājuma apropriācijās, un tas nāks no iekšēji iegūtā ienākuma. Tātad jauns budžets 50 miljoni plus 30 miljoni no šiem ienākumiem būs pārāk daudz maksājumu apropriācijām IGF. Lielas paldies. Vielen Dank. Lielas paldies. Tad vai kāds vēl vēlas izteikties? Ja nē, tad vēlos norādīt ka 20. jūlijā, līdz 20. jūlijam, 2012. Eh, jūs varat iesniegt grozējums. Septembrī, 3. septembrī mēs balsosim par to. Un tad plēnumā 28. oktobrī. Un 23. 26. novembrī. Tas arī viss par šo punktu darba kārtībā. Tagad Nākamais punkts darba kārtībā - Eiropas ekonomikas eh, politikas koordinēšanas pūzgads 2015. gada prioritāšu īstenošana. Mūsu referents ir Sergio eh, Gutieres Prieto. Kur viņš ir? Viņš ir tepat viena. Jums vārds. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Tas ir atzinuma projekts, kur mēs sagatavojam ekonu komitejai. Jūs zinat, ka tas notiek saskaņā ar 54. pāntu reglamentā, un jūs zinat, ka tas ir otrais līdzdalības posms no Eiropas parlamenta puses. Tas sākās novembrī ar izpēti, un tagad kad esam iepazinušies ar nacionālajiem eh, reformu plāniem, stabilitātes un konvenģences plāniem, strādājam pie šī jautājuma. Es vēlētos atsaukties uz pēdējo punktu šajā ziņojumā. Vispirms par um, demokrātisko leģitimitāti, jo ir skaidrs, ka uh, Eiropas parlamentām ir jāsaka savs viedoklis par valstīm specifiskām rekomendācijām brīdī, eh, kad eh, tās jau ir pieņēmas padome. Tātad mums nav nekādas iespējas ietekmēt šo procesu. Mēs nevaram pieņemt nekādus lēmumus par šīm te nacionālajām rekomendācijām. Mēs neko arī nevaram mainīt. Un tas, ko mēs vēlamies, lai pat ja mēs esam viensprāts par šīm rekomendācijām, mēs vēlētos, lai nākamās tiktu sagatavotas saskaņā ar Eiropas parlamentu vēlēm, vēlmēm, jo, diemžēl, pēdējo četru gadu laikā mums tas neizdevās. Un, protams, ir jārunā arī par demokrātisko leģitimitāti šajā ziņojumā. Reformu plāns ar attiecīgiem noteikumiem, ar sešu paku, ar pārvaldības noteikumiem. Uh, kļūst par tādu kā pienākumu dalībvalstīm, kurām ir e, jārespektē e, šie visi noteikumi, jārespektē e, institūcija teiktais, bet bieži vien par šiem plāniem pat nav notikušas diskusijas dalībvalstu parlamentos, nav ticis organizēts sociālais dialogs, bet mēs vēlētos to ierakstīt šī Eiropas pusgada noteikumos. Tās ir vadlīnijas, kuras mēs vēlētos pārvērst realitātē. Tāpēc man rodas iespējas, ka jau šobrīd mēs saskaramies ar diezgan satraucošiem fenomeniem. Mēs piešķiram šim Eiropas pusgadam uh, dubultu leģitimitāti, kas patiesībā netiek uh, pārvērst realitātē. Tas nekādā veidā neatsaucas uz mūsu pasākumu kvalitāti. Tātad tas netiek ņemts vērā uh, un tālāk par saturu. Ir jāatzīst, ka šī Eiropas pusgada saturs ir dažādas reformas, Bet jāsaka, tas neatbilst tam, ko, ar ko mūs iepazīstināja Barozu vadītā komisija pēdējo piecu gadu laikā. Jāsaka, ir runa par pilnīgi jaunu pieeju, kas Eh, nu, diemžēl neatspoguļojas dalībvalstu konkrētajos plānos. Protams, ir grūti vienoties par kopsaucēju, eh, ņemot vērā atšķirīgo situāciju, kāda ir Eiropas Savienībā, atšķirības dalībvalstu starpā, ņemot vērā to, cik atšķirīgs ir attīstības līmenis, bezdarba līmenis, izaugsmas līmenis. Tātad mēs nevaram gluži vienkārši izmantot uh, kopiju-pēst metodi un piemērot to attiecībā uz visam, visiem. Tātad nav iespējams īstenot kopīgu metodi. Mums ir jādomā, kā mēs varam detalizēt to visu atrasināt. Protams, ka ir nepieciešama atbildīgāka um, rīcība no nodokļu viedokļa. Ir jācenšas veicināt izaugsmu, bet ir nepieciešams arī struktūrālās reformas. Un problēma ir tāda, ka Mums nevar būt modelis, kur mēs piemēram visai Eiropas Savienībai situācijā, kad saskaramies ar krīzi, jo um, situācija dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga un mums ir jāņem vērā katras dalībvalsts specifika. Un es domāju, ka manuprāt galvenā problēma ir tāda, ka mums nav konkrētu specifisku pasākumu, kas ļautu samazināt nabadzību un atšķirības Tas eh, ir atspūgļots arī nesen eh, publiskotā ziņojumā, arī OECD par to nesen ziņoja. Tā tad ir milzīgas atšķirības Eiropas Savienības dalībvalsts starpā, milzīgas atšķirības strādājošo starpā, ja mēs salīdzinām vienu valsti ar citu, un ik vienam nav iespējas rast eh, darbu un sociālās priekšrocības. Tātad šādas valstīm specifiskas rekomendācijas. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama arī attiecīga stratēģija. Šis eh, ziņojums šis atzinuma projekts, kur mēs sagatavojam, tā mērķis ir eh, rīkoties ambiciozāk. Protams, ka mēs sagatavojam tikai atzinumu un mums nav pietiekami daudz vietas, lai iekļautu visas savas rekomendācijas. Mums ir tikai pāris lapus, bet um, um, ar to mēs nevaram atrisināt uh, problēmas. Nu, piemēram, atbildība nodokļu jomā. Eiropas komisija pēc tam, kad nāk uz klajā ar šo uh, stabilitātes un izaugsmas pakotni, nav pārvērtus to uh, specifiskās rekomendācijās katrai dalībvalstī. Tāpēc būtu jārunā par šo fleksibilitāti, kas ļautu veicināt izaugsmi un nodarbinātību. Ir jādomā arī par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Mums ir jācenšas uh, glābt, ja palīdzēt tos, kuriem ir nepieciešami uh, resursi izdzīvošanai. Tāpat arī ir jāpārskata ideja par reformām kā tādām reformas darba tirgū. Jā, reformas ir nepieciešams nodarbinātības tirgu, bet mums ir jāsamazina sadrumstalotība. Ir gandrīz 90% darba līguma ar noteiktu, et, uz noteiktu termiņu, un tas nozīmē, ka ir milzīgs atšķirības starp uh, noteikumiem, kāda ir jaunajos līgumos un kāda ir uh, vecajos līgumos. Ir jānodrošina tas, lai produktivitāte un konkurētspēja būtu savietojama arī ar algu jautājumu. Tālāk. Viena no galvenajām problēmām, ar kurām saskaramies šobrīd Eiropas Savienībā, ir tas, ka augas samazinās. Un tas nozīmē, ka ir grūti nodrošināt uh, Um, cilvēku cienīgu dzīvi, jo es vēlos vēlreiz atkārtot, ka uh, darbs nav tikai tiesības, tas ir arī uh, cīņas jautājums, tas ļauj mums iekļauties sabiedrībā, un tas nozīmē, ka ir nepieciešams cilvēku cienīgas algas, un ir ļoti liels skaits cilvēku, kas dzīvo zem nabadzības sliekšņa, lai gan uh, Viņi uh, strādā algotu darbu, un tas nozīmē, ka mums ir problēmas ar sociālo modeli. Un tas, kas man satrauc jau īpaši, ir tas, ka Eiropas komisijas, kas pat ir izteikusi kritiku par šādu augu samazināšanos, pat turpina veicināt šādu augu samazināšanos noteiktās dalībvalstīs. Te ir runa par ekonomiskā līdzsvara trūkumu. Ir nepieciešams augs, kas ļauj cilvēkiem dzīvot cilvēku cienīgu eh, dzīvi. Šobrīd, kad bezdarba rādītāji ir tik augsti, ir jādomā arī par eh, bezdarbnieku pabalstiem. Bet pieaugot bezdarba līmenim, kas ir visu šo te uh, gadu rezultāts, kur laikā mēs esam samazinājuši sociālos uh, pabalstus. Gal galā tas noved pie milzīgas skaita cilvēku, kuriem nav šāda sociālā uh, atbalsta, un nabadzība tikai vēršas plašumā Eiropas Savienībā. Uh, Mums ir jāstrādā pie minimālo ienākumu um, jautājumu. Es saprotu, ka tas ir dalībvalsts kompetencija, bet ja tās nespēja nodrošināt uh, nodarbinātību un tās nespēja nodrošināt uh, bezdarbnieku pabalstus, tad ir jādomā par to, kā mēs varam nodrošināt minimālus uh, ienākumus, jo īpaši tiem, kas, kuriem ir jārūpējas arī par nepilngadīgiem bērniem. Un noslēgumā vēlos teikt arī par uh, pensijām Eh, ir jādomā arī par sociālo atbildību. Daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs sociāla atbildība bieži vien netiek respektēta, tāpēc, ka tiek samazināts pensijas, tiek samazināts bezdarbnieku, tiek samazināta bezdarbnieku pabalsti, un tas viss noved pie nabadzības vēršanās plašumā. Un lai Eiropa atkal nokļūtu uz izaugsmas un nodarbinātības ceļa, ir jānodrošina pēc iespējas ātrāk izaugsme un jādomā jo īpaši par uh, valstīm, kuras uh, krīze ir skārus visvairāk. Paldies! Paldies, mēs papildus jautājums. Deviņdesmit procenti no darba līgumiem Eiropas uh, Savienībā ir ierobežoti tātad um, laika ziņā un tā. Varbūt te kāda mm, kļūda, es domāju, ka 90% no jaunu slēgto darba līgumu droši vien domāts kaut kā tā, ja? Lai es pareizi saprastu. Labi, tad eh, līdz ar to EPP vārdā Tebēras kundzei vārds, lai pakomentētu šo atziņumu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Pirmkārtām sirsnīgs paldies eh, kolēģim par veikto darbu. EPP vārdā. Mēs noteikti iesniegsim arī grozījumus. Es pieņemu, ka mums ir tāda konstruktīva laba sadarbība, kā līdz šim. Tātad nu, mēs vēlētos, lai šis dienas būtu tāds ambiciozs un visaptvarošs šajā komitejā. ekonomika nodarbinātība, darba vietas, tas ir būtisks um, semestra elements. Ir nepieciešams um, koordinēt to, kā tiek izstrādāts valstīm specifiskās uh, um, rekomendācijas, ja valstīm konkrēti adresēta ieteikumi. Komisija uzsver, ka ir nepieciešama lielāka līdzlība politiskā līmenī, nepieciešama tāda strateģiskāka darbība lai nodrošinātu ilgspējīgu izaugsmi. Un šajā atzinumā, kas ir vērsts uz komisiju, tad adresēts komisijai ir pieminēti svarīgākie aspekti. Pirmkārt, um, sociālā joma. Tātad um, patiesā Eiropas Savienībā nepieciešama sociālā kohēzija jāveic struktūrālās reformas dalību valstīm šeit, jo sevišķi mēs runājam par uh, ilgtermiņu bezdarbniekiem un jauniešiem bezdarbniekiem. Nu, šeit ir daudz darāmā. Jāpieliek papildus pūles, lai cīnītos pret uh, ilgstošu bezdarbu jauniešiem bezdarbniekiem, lai tāpat palīdzētu sievietēm aktīvāk integrēties darba tirgumu. Lielākais aicinājums, protams, uh, gūs uz dalībvalsts pleciem, nodrošināt ilgspējīgu sociālo sistēmu, ievērot solidaritātes principu, jo sevišķi domājot par nākamajām paudzēm. Tiek runāts arī par minimālās algas, um, un tā noteikšana savienībā var būt, bet, nu, te, protams, jāievēro principi. Substatāts princips, tāpat koplīgumu, tātad uh, stāšanas princips, ilgspējas princips. Dalība valstīm um, ir atsevišķi mazināt nodokļu sloks uz darbaņēmējiem. Šeit, protams, jāiesaista Nacionālajā parlamenta pilsoniskā sabiedrība, jāveido sociālās dialogs, lai panāktu konsensu par šiem jautājumiem. Šajā procesā tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un ir svarīgi arī procesa caurskatāmība un um, procesa pārskatāmība. Mums jākoncentrējas uz to, kādas reformas būtu jāveic Eiropas uh, Savienībai šajā laika posmā. Komisija ir apstiprinājusi, ka ir tādas jomas, um, viņu rekomendācijās no pērnā gada, kas varbūt šogad ir kļuvušas liekas, nevajadzētu šādēt laiku. Tad šie priekšlikumi sanitēt, protams, ir svarīgi. Mums ir jānodrošina, lai Eiropas Savienībā uzņemtos savu sociālo um, atbildību, atbildību par, par nodarbinātību, bet tam arī nepārspīlētu, jo būtībā šeit jau runa par dalību valstīm adresētām rekomendācijām. Un vēlos uh, citēt komisiju, kas uzsver, ka ir jāizmanto visas iespējas, lai uzlabotu situāciju darba tirgu un tā tālāk. 23 eh, miljoni bezdarbnieku. Un nedrīkst pieļaut, ka viņi sevi šoks klēpī salikuši. Domāju, ka šo atziņumu vajag nosūtīt komisijai un cerams, ka komisija līdzdarbosies šo mūsu rekomendāciju īstenošanā. Paldies, kā ir vārdā. Makintājas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, vēlos pateikties atziņumu sagatavotājiem par darbu pie šī dokumenta provizoriski iepazīstoties ar šo tekstu, man šķiet, ka tad jau ir mēģināts rast tādu kopsaucējumu vairākās jomās, kur mums pērn bija grūtības. Nu, domāju, ka viņš ir principā ņēmis vērā vairumu un darba um, tātad, politisko grupu prioritāšu. Viņš ir mēģinājis ar izpratni attiekties pret mūsu nostājām un uh, augstu vērtēju šādu viņu pieeju. Domāju, ka gads ir iesācies uz tiem labiem pamatiem, un jo īpaši pozitīvi vērtēju atziņu, ka situācija visās pārvalstīs, protams, nav vienāda. Pušu deficīta atšķiras, tā tirgus reformas ir atšķirīgos līmeņos, tāpat nodarbinātības līmeņa atšķiras. Tāpat esmu gandrīz pracauts tekstā, ka ir nepieciešams turpināt darbības reformas, un es piekrītu, ka to arī valstīm jāatrod līdzsvarot pie šajās reformas. Nu, tomēr ir vairākas jomas, kur uh, varbūt mums uh, nāksies uh, krietni piestrādāt, lai panāktu labu kompromisu. Nu, piemēram, man ir problēmas ar sesto punktu, un te ir tāda delikāta saiknes starp, starp tātad pagaidu nodarbinātību un, un riskantu nodarbinātību. Un šeit, es domāju, ir, ir nedaudz tāds sajukums. Ir runa par dažādām, tā teikt, parādībām. Es piekrītu, ka tā ir daļa no tādas plašākas debatas, kas šajā komitejā turpinās, es domāju, ka nestandarta nodarbinātības formas, eh, tomēr eh, to liels priekšrocības eh, virknē darbinieku, kas nevēlas vai, vai nevar uzņemties standarta darba līguma attiecības. Un šis elastīgums darba tirgu jau ir apliecinājis savu vērtību. Dažādas grupas, kuras citādi būtu izslēgts no darba tirgus, piedalās tagad darba tirgu vairāk, jo sevišķi sievietes. Manā valstī, piemēram, ir daudz sieviešu, kas vēlas būt nodarbinātas uz daļai laikas slodzi, pagaidz nodarbinātības līgums slēgt, un eh, tā ir viņa izvēle. Nevajadzētu to visu tagad meķēt kā, kā eh, sliktas um, parādības. Un vēl mums jāpaliek pie mūsu komitejas eh, kompetences, arī parlamenta kompetenci jomu nevajadzētu pārkāpt. Un tādēļ mēs nevētos šeit redzēt atsaucas uz nodokļu sistēmām un uh, minimālajām algām, lai atsauc uz uh, automātiskiem ar saviem līmeņu stabilizatoriem. Bet uh, neskatoties uz šiem maniem komentāriem, domāju, ka teksts ir diezgan labs, mēs būsim gatavi iesniegt konstruktīvas grozījumus, esam gatavi tos apsvērt un uh, domāju, ka tuvākās nedēļās mums būs visā labs darbība ar referentu un ēnu referentiem. Paldies! Paldies! Aldevārdā uh, Marina Hakina. Paldies, un uh, pateicot Sergio arī par viņa sagatavoto ziņojumu. Šī ir otrā vai trešā reize, kad kopā strādājam pie šīs Eiropas semestra jautājumiem un lielā mērā piekrīt Andrējai. Ir krietni piestrādāts, lai sagatavotu labu konstruktīvu priekšlikumu, kurš, nu, es neteikšu, ka mēs tam pilnībā piekrītam. Protams, šur tur būs šādu tādu grozījumu, bet uh, kopumā priekšlikums ir diezgan labs un tas lielā mērā atspoguļo mm, vairumu politisko grupu tātad, uh, nostāju un ideju, un paldies par to, tas uh, uzlabo mūsu sadarbību, tas dod iespēju panākt kopsaucēju, nonākt pie kopsaucēju. Atsaucoties Andrejas sacīto, dokumentā komisija pat norāda, ka fiskālā politika tomēr jāatdiferencē atkarībā no katras valsts konkrētās situācijas, un uh, reizēm man rodas iespējas, ka, jā, dokumentos komisija gan to uzsver, bet tad, eh, tad, kad ir runa par valstiem adresētajām rekomendācijām ieteikumiem, tad, nu, šeit neredzu, lūk, eh, šo attieksmi, ka pastāv reāla diferenciācija, ņemot vērā dalību valstu īpatnības. Tāpat ir uzsvērts, ka jāatcerās lielāk tāda fiskālā manevra iespēja dalību valstīm, ja sevišķi tiek uzsvērts, ka dalību valstīm uh, kurām ir šādas, šādas iespējas, būtu jāveic pasākumi, lai rosinātu pieprasījumu dalību valstīs, jo sevišķi piešķirot produktīvas investīcijas un tā tālāk. Nu, jā, tas ir svarīgs jautājums reizēm. Mēs atšķiramies ar citiem aspektiem, tātad, ko, kas, ko būtu jādara dalību valstīm, kurām nav šādas fiskālās manevru iespējas. Ja tā ir patiesa monetārā savienība, tad tie, kuriem ir šī fiskālā rīcības brīvība, nu, viņiem jādod iespēja rīkoties tikpat uh, tātad ir elastīga kā tiem, kuriem šād, šādas sistēmas nav. Nu, nu, jāsver arī, ka krīze pēc savu raksturu ir cikliska, un tādēļ ir svarīgi, lai mēs uh, investētu izaugsmi sumējušos pasākumos, lai mēs piestrādātu gan pie pieprasījuma, gan pie piedāvājuma, jo reizēm mēs uh, šajā, mm, šajā debatēs uh, aizmirstam par otru medaļas pusstā sacīt, un šai piestrādājumā būs kriestamē grozījumi. Tāpat uh, valstīm specifiski uh, ieteikumi iekļauj arī ieteikumus par privātpersonu parādiem, uh, jautājums par ģimenēm, kurām draud izlikšana no viņu mītnēm. Varbūt nav izvēlēta tā veiksmīgākā terminoloģija, bet jūs arī pats uzsveriet, kādai dalību valstīs situācija atšķiras, un līdz ar to, nu, to nedrīkst ignorēt. Nu, katrā ziņā Tas noteikti neietilpst Eiropas Savienības kompetencē, bet nu, jautājums ir svarīgs. Ceru, ka mēs varam atrast kaut kādu kopsaucēju šajā jautājumā, jo jā, daudziem, daudzām privātu personām Savienībā, protams, tas ir mm, kritiski svarīgs jautājums. Ir jāsakmē Eiropas Savienības investīcijas, eh, investīcijas jāvērš eh, uz jaunām darba vietām mm, sociālās investīcijas, sociāla ekonomika. Šodien mums bija ziņojums par šo jautājumu. Ļoti labs ziņojums, starp citu. Nu, tomēr. sociālās ekonomikas eh, loma pietiekami nav atzīta, gan nec, nec no ekonomiskā, nec no sociālā viedokļa raugoties. Tā kā es atkal ceru, ka mēs varētu izsākt kādu atsevišķu punktu par šo jautājumu jūsu atzinumu gala versijā. Jūs uzsvērāt kaut ko būtisku, proti, elastīgums eh, jālīdzsvaro ar eh, tātad drošības jautājumiem. Un iepriekšējā parlamentā tātad savu Elas drošība bija tāds uh, populārs lozungs, sauklis, nu izskatās, ka tagad par to ir aizmirst. Tas vairs nav mūsu ikdienas leksikona elements, un es domāju, ka nu, visā žēl, ka tā. Astotajā punktā jūs uh, rakstījāt, ka um, mm, ehm, aicam vairāk darba ņēm, ņēmēji, kas zaudē pabalstus pirms jauna darba atrašanas, nu, runājot par struktūrām reformām. Nu, um, tas ir svarīgs jautājums. Jūs tāpat arī uh, rakstījāt par to, ka Mm, vērojās eh, riska faktors, es eh, īsti nepiekrītu. Es piekrītu Andrejai, ka ir tādas, eh, ir tādi darbinieki, kas vēlas tikt nodarbināti uz daļai slodze vai īslaicīgi, bet jāņem vērā kopējais konteksts. Daļa no problēmas ir tāda, ka mums rīcībā vienkārši pat labam trūks pietiekam, pietiekams informācijas. Es varu jūs informēt par to, kas notiek manā valstī, bet kas notiek citviet, man nav īsti skaidrības. Ir daudz daļai darba vietu, arī darba, tātad slodzes vietu šādu darbu vietu skaits palielinās. Un, un statistikas cienījā 90% no visiem jauniem darba līgumiem. Nu, kāds ir šīs informācijas avots, es vēlētos uzzināt, lai mēs varētu iegūt tādu kopu ainu, kas precīzi atspoguļotu patreizēju situāciju. Nu, liela daļa no tādēļ darba slodzes līgumiem ir eh, brīvprātīgi un cita ne. Viss nevajadzētu mēs pār vienu kārti. Mēs eh, sev paši izdarīt lāču pakalpojumu šādā veidā. Mēs nu, varētu izstrādāt dažādas kategorijas un, un pēc tam ir attiecīgi atsevišķi atteikties. Tad mums priekšlikums būtu labāks. Ja mēs tiešām visu sametam vienā maisā un eh, ja visu metam pār vienu kārti, tad, es domāju, mūsu argumentācija nav vispārliecinoša. Nu, to vajadzētu noteikti likt aiz auss. Cerams, ka mēs varam sarūpēt eh, kvalitīvu informāciju. Ceru, ka man iegūsies eh, tāda gūtnenā rīcībā pirms eh, saliekam visus punktus uz šajā ziņojumā. Es piekrītu, ka nepieciešams rosināt tātad sabiedriskās darba organizācijas standartiem atbilstošas kvalitīvas darba vietas. Ja kādam ir darbs, ar kuru palīdzību viņš nevar uzturēt sevi un savu ģimeni, nu tad uh, viss, ko mēs mm, runājam, ir tikai tūkstošas runas, jo tieši tādas darbvietas cilvēkiem vajadzīgas. Nu, tieši tas ir jāmēģina mums nodrošināt un sarūpēt, lai neatkarīgi no tā, kāda ir mūsu priekšlikuma, mēs to redz šādā virzienā. Jūs miniet arī progresīvo nodokļu sistēmu. Pēdējos gados tā esot uh, eh, vaināsies, jūs citējat arī starptautiskā valodas fonda ziņojumu, ko neesmu gan izlasījusi, tad noteikti to darīšu ir nepieciešams izmantot visus mūsu rīcībā esošos instrumentus. Un priekš ir tā ideja, ka nodokļu jautājumi, un te vēlos noteikti principā to uzsver, ka nodokļi ir dalībvalsts kompetence. Nav šaubu, kā progresīva nodokļu sistēma uh, ir šur un tur um, pasliktinājusi taupības pasākumu tātad ietekmi, un uh, komisija būtu jādod iespēju dalībvalsts izmantot visplašākais instrumentārijs. Rekomendācija šajā virzienā būtu laba, un tagad es noslēgšu būtu nepieciešams eh, šo to pievienot vēl šim ziņām, tomēr proti domu, kā Eiropas Savienības regulatīvais satvers. Tam ir jāatbalsta um, izaugsme, jauna darbvietu radīšana. Es atbalstu to, ko komisija uzsver savā dokumentā, proti, ka tā grasās sekmēt, stiprināt regulatīvos instrumentus, ietekmes eh, izvērtējumu, fāzvērtējumu piešķirot uzmanību un veicot papildus izvērtējumu, tas ir svarīgi. Lai gatavojot kāds priekšlikums, mēs tos negatavot tādiem mikties papīri izskatās eh, eh, pievilcīgi, vai ka tiem ir kāda politiska perspektīva. Ne, nu, mūsu pienākums mūsu pilsoņu priekšā ir tāds, ka mēs varam eh, pildīt savus apsaules priekšlikumus, papildināt tos ar ietekmes izvērtējumu tā tālāk. Vispēc jau būtu jāuzsver, ka jānovērš šķēršļi dalību valstīs jaunu darbu vietu radīšanai te ir nepieciešams iesaistīt sociālos partnerus. Tā kā vēlreiz mans paldies jums par jūsu ziņojumu. Man ir cietību gaidu turpmāk sadarbību visiem referentiem. Esmu darbojies ne tikai jums, bet arī citiem šajā kontekstā un ceru, ka kopiem spēkiem sagatavosim labu argumentāciju, atbilstoši mūsu kompetencijai, protams, ka tieši tur ir mūsu spēks nepieciešami kvalitātie pamatot argumentu, vai es paldies jums par labotāju. Paldies! Dankeschön. Paldies! Eh. Ineša eh, tagad ir eh, kādā citā sanāksmē, labi zinām, iemeslu dēļ, tātad, um, kur tiek skatīts cits ziņojums, tātad zaļo pārstāv arī no mūsu vidu. Džina Lamberta um, ir gan šeit, lūdzu. Uh, thank you, President. And... Paldies, priekšstādātāji. Arī es biju paredzēta pašā sanāksmē, kur Inês Zuberi, tā ir ēnu referents vienam atzinumam. Uh, Nu, es nevarēšu palikt šeit līdz diskusiju beigām, es jau iepriekš par to atvainojos. Runājot par preceziņām, mēs uzskatām, ka tas ir ļoti labs pamats. Es arī piekrītu tiem kolēģiem, kas runāja par to, ka nepieciešams stiprināt demokrātisko leģitimitāti visā šajā procesā, ņemot vērā notikums šonedēļ, kad demokrātija visnotaļ tika apšaubīta, mums tā ir jāstiprina, kur vien tas no mūsu puses iespējams. Es piekrītu arī vairākiem komentāriem, kas šeit izskanēja par jautājumiem saistībā ar precarious vārdu izmantošanu nestabils, nepastāvīgs. Tas ir nepastāvīgs, tad, ja tas nav standartizēts, ja tam nenāk klāt tiesības, ja cilvēki tāpēc vēl vairāk tiek atstumti no vispārējās sabiedrības labklājības. Tad piekrīt šiem komentāriem. Es arī ļoti augstu vērtētu to, ja referents paskaidrotu otro pantu, par ko, uh, eh, otru punktu, par ko tiešām tur ir runa par privāto parādu. Vai tas attiec uz parādu uzņēmumu maksāt nespējas dēļ vai tas attiec uz individiem. Mēs zinām, ka dažās dalībvalstīs personīgā parāda eh, esamība tiek uzskatīta par apdraudējumu ekonomikai kopumā, un dažās valstīs ir cilvēki, kas nevar izdzīvot uh, ar mēnesī sapelnīto vai iegūto kaut kādu citādu līdz mēneša beigām, tad viņi vienkārši uh, dzīvo ar kredītkarti vai kaut kā citādi apšaubāmi aizņemas naudu, uh, pat izmantojot krimināls elements, lai vispār izvilkt cauri līdz mēneša beigām. Tātad es gribētu zināt, par kādu veidu personīgo parādu ir runa. Lūdzu, paskaidrojiet to. Un tad vēl te ir jautājums par to, kā tas saistīts ar mājokļiem. Un te es piekrītu Marijanai Hākingai Eh, kas ir domāts ar šiem, eh, ar šiem mājokļiem, vai domāts par cilvēku pamat dzīves vietu vai kā citā. Vēl arī vēlos pievērsties citiem jautājumiem, kas šeit izskanēja par eh, pieaugušo nevienlīdzību. Tagad mēs redzam arvien vairāk pētījumu, ka te nav runa tikai par nabadzības izskaušanu, uh, šiem, bet tiesa šie nabadzības izskaušanas mērķi ir tik tālu, kā vēl nekad, nu, tiesa mums tie nebūtu jāizmirst, bet te ir runa arī par to, kā risināt šo pieaugušo nevienlīdzības problēmu. Tā kļūst ar vien, par ar vien lielāku šērsli cilvēkiem, kas dzīvo mūsu sabiedrībās. Un tāpēc rodas arī jautājums, kā mēs runājam, kā mēs uh, skatām šo pieju pamat vajadzībām dzīvē, te ir arī, protams, runa par valstīm specifiskajām rekomendācijām. Tad vēl ir mājokļa elements, kas ir aktuāls daudzām dalībvalstīm, un runa tikai par bezpajumtniecību. Es domāju, mana dalībvalsts ir vienīgā, kurā mājokļa tirgus stāvoklis parādās komisijas un arī dalībvalsts rekomendācijas. Mums ir tāda pareidība, kas ne tikai nestabilizē cilvēku, destabilizē cilvēku dzīvi, milzīgi pieaug mājokļa cenas. Manā Londonas daļā 12 mēnešu laikā cena pieaugusi par pas, pasauli veseliem 25%, bet netiek arī pārbaudīts, nav eh, kaut kāda maksimālā apjoma, kas var būt maksājums par īri, bet tas tā destabilizē ne tikai cilvēku dzīves, bet vispār plašāk ekonomiku. Es domāju, te būtu sīkāk jāpaskata rekomendācijas, kas notiek ar cilvēku tiesībām uz uh, medicīnas aprūpi, tas atvainojas ar ziņojumā. Pagājušajā sasaukumā es biju referente ziņojumu, kur secinām, ka arvien vairāk cilvēki nav uh, iekļauti veselības aprūpas sistēmā, jo tas ir saistīts savukārt ar darbu, darba esamības vēsturi. Un arī tam jāpievērš uzmanība pētniecības rezultātā. Pētījuma rezultāts pavisam skaidrs. Mēs zinām, ka spēcīga sociālā sistēma ir atvesļošanās pamats, un ja šī sistēma pārāk tiek apgriezta, tad patiesībā atvesļošanās kļūst gandrīz vai neiespējama. Arī iepriekšējā sasaukumā pētījumam bija šāds secinājums, un secinājums nav mainījies, tāds ir jānodrošina pamat ienākumu, lai kā to varētu izdarīt, tā lai cilvēki ar zinām cieņu varētu izdzīvot, tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja vēlamies, lai valsts spētu atvesļoties. Tas ir arī svarīgi sociālās partnerības ziņā tām valstīm. Mēs uz to skatām kā samazinājumu kontekstā, bet arī runa paplašinājuma kontekstā, ka sociālā partnerība ir labs pamats atvesļošanās iespējām. Neviens nebūs pārsteigts, ja teikšu, ka paraugāmies uz ieguldījumiem un darbvietu izveidas pusi, ko pieminēja arī Marina, arī Hākins kundze un citi. Mana grupa balstīs savu nostāju pamteicis uz uh, uh, izaugsmes ziņojumu. Mēs vēlamies, lai arī valsts specifiskās rekomendācijas ar to būtu saskaņots. Un te arī ir runa par bērnu nabadzību. Zuberis kundze arī pie tā strādā. Un te ir līdzības vairākās dalībvalstīs. Es piekrītu Marijantai, Marijanai, ka nodokļu politikas ziņā tie, kam ir iespējas, ir arī atbildīgi. Un runājot par nodokļiem, zina cilvēki runāja par to, cik lielā mērā mums šīs aspekts būtu jāpiemina, taču viena no lietām, kas manā skatījumā no sociāla viedokļa ir pieminama, ir tas, ko mēs redzam, ka daudzās dalība valstīs eh, pieaug regresīvās eh, nodokļu iekasēšanas draudi, un tas ietekmē arī cilvēku ienākumus. Paldies! Dankeschön! Paldies! Un uh, Laura, laikam arī kādā citā sanāksmē. Efkā vārdā. Picoto kolēģis, lūdzu. Kolēģi Picoto. Paldies. Pateicos eh, referentam. Es varu atbalstīt vairākus elementus, kas eh, parādās šeit ziņojumā. Manā skatījumā šis eh, Zinoju, ziņojums ir tikai daļais. Manā rīcībā ir dati, kas, kas ir uztraucoši 13% bezdarbs, jauniešu bezdarbs arī tas, rosina bažas 40% jauniešu bez darba. Un pēdējos septiņu gadu laikā šis skaits ir dubultojies. Un ziņojumā ir minēta problēma, ka netiek pietiekoši izvērtēta nodokļu sistēma, tā tiek vērtēta par zemu. Um, dažādās dalībās ir dažādas algas, protams, un uh, tas ir arī saistīts ar darba izmaksu atšķirībām Eiropas Savienībā. Un te ir runa par dažādo darbu tirgu. Jau par to nerunāsim. Tas savā ziņā ir negodīgi konk konkurence Eiropas Savienībā, tad mēs neatrisinās, neatrisināsim bezdarba problēmu, kas um, daudzās dalībvalstīs ir pazīstama. Un te es pieminēšu vairākus piemērus, lai mēģinātu izteikties skaidrāk. Es esmu no Veneto reģiona, no Itālijas austrumu transporta problēma, tur ir tiešām ļoti aktuāli. Ir uzņēmumi, kas slēdz savus durvis, tāpēc, ka tās skar negodīga konkurence, tad, kad, jā, transportētāji no pārvadātājiem no Eiropas austrumu valstīm eh, nonāk mūsu tirgu, un viņi bieži vien neievēro, eh, nu, no, mm, Itālijā spēkā sošas noteikumus, piemēram, arī kabotāžas noteikumus vai atpūtas un darba stundu noteikumus. Vai nu noteikumi ir spēkā visiem? Tas attiecas uz budžetu, nodokļu lomu vai sociālo lomu. Vai arī, tad, ja tā nebūs, skaidrs, ka situācija neuzlabosies. Īstenā problēma ir ne tik daudz bezdarbs, cik darba izmaksas mūsu uzņēmēji Itālijā un arī daudzās citās Eiropas valstīs nepieņem darbā cilvēks, tas izmaksā par dārgu. Jūs redzat, vai nu noteikumu nav, vai arī tad, kad viņi ir, tad visi tos neievaru. Jā, jācīnās pret sociālo dempingu. Mums komiteja, nodarbinātības komiteja jābūt ambiciozākai mums ir jāizvairās no liekas laika, tērēšanas. Mēs taču visi ļoti labi saprotam par uh, cilvēku nākotnē izlēmjam mēs, bet gan tie, kas tiešām eh, tagad pieņem vai nepieņem cilvēku darbā. Tad runa, protams, eh, par Grieķiju, kas ir darāms ar 11 miljoniem Grieķijas republikas iedzīvotāju par to nerunāt. Tomēr tā revolūcija tajā dienā, kad tika pieņemts tas lēmums, Eiropā notika revol revolūcija. Mēs redzējām, ka mūsu pieeja Eiropā ir mainījusies. Šajā ziņojumā nav pieminēta vēl viena svarīga problēma - imigrācija Itālijā un citās vidusjūras piekrastes valstīs. Migranti turpina nonākt šais valstīs tūkstotis dienā Itālijā. Tā kļūst par sociālu problēmu, un sociālās problēmas beigās izvēršas par problēmām mūsu pilsoņiem. Ir arī tā problēma, ka Iraklējā daži nelegāli imigranti ir bloķējuši ceļus. Tas ir turistisks reģions. Viņi neļāva mūsu uzņēmumiem tur īstenot savu darbu. Ja mums būtu drosme skatīt arī šos jautājumus, tie ir jautājumi lielo burtu, ja mēs nebūsim gana drošsirdīgi, tad mēs neko neatrisināsim. Man jau ir apnicis eh, nāk klājā rekomendā, rekomendācijām šajā komitejā. Mēs esam nodarbinātības komiteja Eiropas parlamentā. Vai nu mēs izrādīsim, apliecinās savu drosmi, revolucionāsim šo Eiropu, mainīsim noteikums, vai arī tuvāko mēnešu laikā mēs piedzīvosim Eiropas beigas. ja mēs vēlamies rast spēkus, mēs tos radīsim. Mūsu pilsoņi to no mūs sagaida. Tāpēc es vēlos, lai šajā komitē tuvāko mēnešu laikā mēs strādātu šādā garā. Prodi, jāpieņem lēmumi mūsu pilsoņu interesēs. Šerupēs par to, lai tā nebūtu tikai trojka, kas pieņem lēmumu par šiem cilvēkiem, vai cits cilvēkam nav sīr, sirds, kurš neinteresē šo cilvēku liktenis. Paldies! Paldies, ka konstatējāt runātāju sarakstā nākamā. Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałam przyłączyć się do słów. E, Lielas paldies priekšsēdētājiem. Es vēlētos pievienoties kolēģiem, kas e, pateicās Edžo par sagatavoto ziņojumu. Es piekrītu komentāriem, kas ir ceturtajā punktā, kur uh, tiek skaidri teikts, ka dalībvalstīm īstenojot reformas darba tirgu uh, nav pienākums nodrošināt līdzsvars ar fleksibilitāti un drošību. Es vēlētos atsaukties uz Harkins kundzes teikto, proti iepriekšējā sasākuma laikā mēs ļoti daudz runājām par fleksi uh, drošību, un tagad esam nedaudz atteikušies no šī termina. Nu, Marijan, varbūt, ka mums gluži vienkārši vajadzētu grozīt terminoloģiju un runāt par secure flexibility, drošu fleksibilitāti, lai drošības elements tiktu izvirzīts priekšplānā. Es domāju arī, ka mums ir jāuzstājas to, lai um, dalībās paredzētu pasākums attiecībā uz elastību, jo ir nepieciešama elastība, tā ir nepieciešama arī uzņēmumiem, bet uzņēmumiem ir jāsaprot, ka strādājošiem ir nepieciešama drošība. Referents teica, ka ir milzīgas atšķirības dalībās starpām ja mēs paraugamies uz to, kāda ir minimālā alga. Un piemērs, kas tiek minēts Bulgārija un Luksemburga, protams, tas ir lielisks piemērs, bet es vēlētos papildināt šo analīzi, sakot arī, ka mums ir jāanalizē e, piektspēja. Es domāju, ka ir jārunā arī par pirktspēju, tad, kad mēs analizējam atšķirības dalībās starpā, jo tas varbūt lieliskāk uh, ilustrē šīs atšķirības. Tad arī nu, šīs debats, kas notiek mūsu komitejā, nebūtu tik dzīves. Es nepiekrītu septītajam punktam, kur tiek runāts par lielākiem nodokļiem. Mēs bieži vien runājam par to, ka darba spēks ir jā, darb, nodokļi, kas gūst uz darba spēku, būtu jāsamazina. Es piekrītu referentu nostājai par līdzsvaru starp nepieciešamo sociālo aizsardzību un tiem stimuliem, kas varētu veicināt jaunu darbu atrašanu. Es esmu par visiem tiem instrumentiem, kas ļauj uh, Eh, tīri no profesionālā viedokļa akt, eh, padarīt cilvēkus aktīvākus, jo īpaši eh, tos, kas nu pat ir saņēmuši diploms. Nu, ja mēs paraugamies, kā tas ir reālajā dzīvē, tad redzam, ka jo īpaši grūti ir atrast darbu gados jauniem cilvēkiem un arī gados veciem cilvēkiem, tāpēc īpaši uzsvars ir jāliek uz to, lai motivēts cilvēks meklēt darbu. Uh, Mēs nedrīkstam tikai viņus sankcionēt. Un pēdējais komentārs 13. punktā jūs runājat par pensiju reformām. te tiek runāts par ilgspēju un atbilstību, bet es gribētu runāt arī par stabilitāti, jo bieži vien mēs runājam par reformām, pieminot šos trīs elementus. Liels paldies! Paldies, un tagad vārds Kalvei kungam. Senjor prezidenti. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi jau daudz ko pateica, un tāpēc centīšos izteikties īsti tikai dažas idejas. Vispirms vēlos um, pateikties um, savam tautētim par lielisku paveikto darbu. Nu, vispirms, protams, ir jāuzsver, ka mēs runājam par Eiropas pusgadu, mēs runājam par labāku Eiropu. Tas viss ir ļoti skaisti, bet um, nevajadzētu uzlikt pārāk liels logs Edžo kungam. Budžets, uh, struktūrālās reformas, nodarbinātība, darba vieta radīšana. Viņš ir tevis eh, lielisku pienesumu uzsvarot svarīgākos jautājumus. Protams, ka parlamentam ir jāsaka savs vārds par eh, šo jautājumu, bet ņemot vērā nesenos notikumus. Viņš ir paudz ļoti daudz uh, kritikas. Protams, ka jā, mēs varam kritizēt rezultātu, mums nav izdevies tas vai cits, bet uh, varbūt uh, vajadzētu nedaudz atšķaidīt šo dokumentu. Mēs esam um, sasnieguši pavērsienu punktu attiecīgi attīstības ciklā, esam īstenojuši taupības pasākums, un acīm redzot šī taupība tagad uh, dod arī zināms rezultātus tīri no ekonomiskā viedokļa. Un to es saku tāpēc, ka Mēs, protams, varētu iet tajā virzienā, ka tagad mēs runājam par to, ka ir jādomā par parādu mazināšanu. Jā, protams, mēs varētu censties to darīt, jo šobrīd ir īstais brīdis to darīt. Mums ir jāatceras par to, ka ekonomikā ir jākāpo pilsoņiem. Protams, ir um, brīži, kad mums ir kaut kas jāziedo, bet tagad ir pienācis laiks eh, atbrīvoties no šiem parādiem. Neaizmirsīsim arī par to, ka šobrīd nevienlīdzības dinamika um, noved pie tā, ka nav iespējama turpmāka ekonomiskā attīstība, un tas ir ļoti nopietni tāpēc arī esam paredzējuši mutisku jautājumu. Jā, no sociālā viedokļa nevienlīdzība ir milzīga. Tā ir satraucoša un cīņa pret nevienlīdzību nozīmē, ka mums ir jāizmanto nodokļu politika. Protams, ir investīcijas, automātiskie ekonomiskie stabilizatori. Par tiem visiem ir jārunā. Un kā jau es eh, teicu, mums ir jādomā par eh, investīciju politiku, par līdzekļu pārdales politiku. Jā, darba tirgus varbūt ir sašaurinājies, bet tāpēc es vēlētos, lai jūs vairāk uzmanības pievērstu nevienlīdzībai, atšķirībām, atšķirīgajām algām, sociālajām algām. Tas nozīmē arī izglītību, transports, vispārējie pakāpami. Divi cilvēki ar vienāgiem, vienādiem ienākumiem nedzīvo līdzīgi, ja viņiem nav vien un tie paši izdevumi. Mums ir jāsaprot, ka te slēpjas milzīgas atšķirības dalībvalstu starpā. Par to ir jādomā īstenojot politiku nākotnē. Un es, protams, piekrītu manas eh, pārstāvētās politiskās grupas koordinatorei Harkins kundzei. Mums ir jāatzīst arī, ka sociālās politikas jomā mēs esam izgāzušies. Svarīgs aspekts struktūrālās reformas Un ja nu ir kas pozitīvs, ko mēs varam teikt par makroekonomisko situāciju, tad eh, tas, ka šobrīd rodas nedaudz vairāk eh, darba vietas, bet struktūrālās reformas nav tikušas īstenotas. Nu, es, protams, nekritizēju savas valsts īstenoto, tā ir darījusi, ko varējusi, bet šobrīd Spānijā mēs saskaramies arī ar fenomeniem, kas nāk no ārpuses. Tātad, uh, um, 0% likmes uh, ārējais šoks. Un dolāra devalvācija. un vienlaiks eh, struktūrālās reformas, kurām vajadzētu nodrošināt situācijas uzlabošanos, ir jāsaprot, ka Eiropas pusgads te neko nav panācis, un te es atsaucos uz Spāniju. Ir valstis, kurās nav izdevies īstenot struktūrālās reformas, un es domāju, ka šim parlamentam neatkarīgi no tā, ka mums, protams, rūp sociālajie jautājumi, būtu jārunā par to, jo ļoti žēl, ja divus, trīs gadus pēc šī veiksmīgā cikla mēs atkal saskartos ar ārējiem uh, šokiem. Nu, tādas būtu idejas, eh, kuras es vēlējos pieminēt, pateicos arī Hakens kundzēm paldies par uzmanību. Es ceru, ka tas palīdzēs arī eh, manam kolēģim turpmākajā darbā. Paldies! Jā, Turmākajiem runātājiem būs tikai 5 eh, minūtes, jo pretējā gadījumā mums nepietiks laika. Vārds kolēģim Bārskungam. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Ziņojums ir ļoti labs, un tas, protams, ir jāatbalsta. Pat ja situācija, kurā mēs esam šobrīd no ekonomiskā un sociālā viedokļa kopumā Eiropā um, rada zināms jautājums. Ir ļoti svarīgi, lai šādā ziņojumā, eh, kā Sergio sagatavotais, mēs atgādinātu par to, kāda ir realitāte. Es vēlos runāt par sekojošo. Šajā ziņojumā eh, mēs runājam arī par privātpersonu parādiem. Un te ir runa par eh, strādājošo konkurenci. Mēs cenšamies panākt labu uh, Uh, fleksibilitāti, labu līdzsvaru starp uh, drošību darba tirgu un fleksibilitāti, bet jautājums ir, kāpēc šobrīd šie uh, elementi ir tik labi izjūtami mūsu dalībvalstīs, un es te nerunāju par masveidu bezdarbu. Jautājums, uz kuru jārod atbilde, ir, ir kāpēc kapitāls var brīvi pārvietoties un Un Seržo to arī teica, un es domāju, ka viņam ir taisnība, un mēs nevaram nošķirt sociālos jautājumus no makroekonomiskajiem jautājumiem. Ja mēs nerodam atbildes uz makroekonomiskajiem jautājumiem, mēs neatrisināsim arī sociālos jautājumus, jo sociālais aspekts tas nenozīmē kaut ko nedaudz vēl klāt uh, papildus, ja ekonomika pati nespēja sevi noregulēt. Ja kapitāls var brīvi pārviedoties, tad ir milzīgs spiediens uz uh, valstīm milzīgs spiediens uz uzņēmumiem. Tie nevar palielināt uh, strādājošo algas. Un tā kā ir nepieciešams, lai tomēr būtu patēriņš, lai ekonomika darbotos, tas nozīmē, ka privāta personas ieslīgt parādos. Un šie uh, privāta persona parādi patiesībā ir burbulis, uh, kas mums ļauj īstenot patēriņu un līdz ar to ražošanu un šis privātu parādu burbuls ir e, milzīgs sistēmiskais risks mūsu ekonomikai. Tāpēc, protams, mums ir jādomā par privātu personu parādiem, mums ir jā, jādomā par mājasaimniecībām, bet šajā nolūkā darbs ir jāpiedāvā taisnīgā veidā. Un galvenā problēma ir tāda, ka tā kā uh, valsts šobrīd ir ar nāc pie rīklas, tad viņas gluži vienkārši cenšas samazināt uh, darba apstākļus, lai piesaistītu, lai piesaistītu pie viņiem nedaudz šī uh, produktīvā kapitāla. Un tas rada konkurences kropļošanu, ko mēs jau pieminējām. Un Tas nozīmē, ka mēs it kā pretstatam vienas valsts strādājošos eh, citas valsts strādājošiem šī visa kapitāla radītā spiediena rezultātā. Tātad mēs redzam, ka galvenais elements, par kuru šobrīd ir jādomā, ir tas, ka mēs nevaram nodrošināt sociālo harmonizāciju, mēs nevaram runāt par Eiropas uh, projektu, jo īpaši ņemot vērā to, kas notiks Grieķijā, Mēs nevaram runāt par vienotu politisko projektu, ja mums nav pienācīgi noregulējumi attiecībā uz finansiālo sistēmu, ja mums nav pienācīgi noregulējumi, lai vērstos pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, ja mums nav atbildes uz to, kā uh, demokrātija varētu uzraudzīt tirgus. Te nav runa par kaut kādām vēlmēm, mēs šobrīd paši esam nonākuši pretrunās un saprotam, ka ir jāizdara izvēli, ja mēs vēlamies politisku Eiropu, tad šobrīd mums ir jāstrādā pie šī jautājuma, proti, kāpēc kapitāls var mūs šantažēt sistemātiskā veidā, jo, ja tas tā turpināsies arī turpmāk, tad uh, sociālais progress būs tikai un vienīgi vēlme, un mums būs jādomā tikai par to, kā mēs nedaudz varam aizsargāt vien, viens otru, kā mēs varam aizsargāt strādājošos un uh, viņi nebūt, nebūs eh, elastības situācijā. Tāpēc es atbalstu šo pieeju, ir nepieciešama saikne starp makroekonomisko situāciju, eh, fiskālo politiku kā tādu un eh, sociālo progresu, jo visi trīs ir savstarpēji saistīti. Un ja mēs nošķirsim vienu no otra, tad mēs gluži vienkārši pievērsim acis uz to, kas ir šīs situācijas pamatā. Paldies! Dankeschön! Paldies! Un nu, kolēģim Hetmanam vārds. Paldies, eh, priekšsādētāji, un pateicos arī atziņumu sagatavotājiem. Tiešām labi pastrādāts. Eh. Un eh, pirmais atziņuma projekts tiešām ir, nebūtu nav peļams. Viņiem ir daudz runāts par sociālajiem aspektiem, tas ir tāds, varbūt, svarīgākais akcents, un, nu, grūti nepiekrist vairumam. Um, Te šajā dokumentā ir sevišķi, protams, ir runa par sociālo nevienlīdzību, bet vienlaiks man um, tomēr radies jautājums, nu kādēļ nu, netiek šeit vairāk runāts par to, kā sakmēt uh, izaugsmu un jaunu darbu vietu radīšanu. Man radies iespējas, ka dokumentā vien ir uzstāstītas uh, adekvātās problēmas, bet vienlaiks uh, nav norādīts iespējamais ceļš, nu kā tad nonākt pie. Ja Mm, reāls izaugsmes un jaundarbības radīšanas nākotnē, ņemot vērā patreizējās um, grūtības, patreizējo sarežģīto situāciju, kur atrodas Eiropa. Un, protams, ka mēs vēlētos, lai Eiropa atgriežas uz izaugsmes ceļu un uh, šī stagnācija vienreiz beigtos. Jā, bezdarba līmenis ir nedaudz uh, krities. Un tomēr šī problēma ar īstermiņu darba līgumiem ir reāla problēma, un neviens vien kolēģis to jau pirms manim pieminēja. Nenoliedzami tā ir viena no tādām, teiksim, sārgām, ar ko pat labam saskars Eiropa. Un nu, vēl viens jautājums ir um, nodokļu sistēmas, nepilnības nodokļu sistēmās, arī to pieminēja referents. Un šeit piekrītu manai tautietēji Iesavieckas kundzei, kas izteicās pirms manīm. Papildus uh, nodokļu sloks uz uh, darba spēku, nu, tas nekādā veidā mums nepalīdzēs radīt jaunas darba vietas. Uh, uzņēmēji izvēlēsies pārstāties eh, uz eh, izdevīgākiem eh, nodokļu režīmiem vai arī piemērošos īstermiņa daļai darba slodzes līgumus, kas īpaši ļaun ietekmē jauniešus. Tiešām viņu profesionālās vai ģimenes dzīves sākumā parakstīt šādu līgumu nav tas labākais stimuls. Un eh, nodokļu sistēma ir jāizmanto tam, lai eh, stimulētu ekonomiku, ne lai pārlīdz kaut kā ienākums. Jo sevišķi MVU, tas taču ir eh, mūsu ekonomikas nogurkauls, tieši viņas būtu visvairāk jāatbalsta, un varbūt šajā dokumentā vajadzētu pie, pievērst uzmanību viņu īpašiem stāvoklim. Ir jārod līdzekļi, lai sniegtu papildus atbalstu MVU Jo visi zinām, ka MVU ir mūsu ekonomiskās izaugsmes nākotne. Tieši MVU rada visvairāk jaunu darba vietu. Un um, līdz ar to arī sniedz zaļos valdībām krietnes nodokļu ienākums. Lai to palīdzību, tad uh, zaļos var nodrošināt savu sociālo sistēmu um, uzturēšanu, kas, uh, protams, ir domā tam, lai mazināt sociālās eh, nevienlīdzības sēkas. Varbūt vajadzētu vairāk uzsniegt piemērus eh, tam, kas te būtu darāms nabadzības mazināšanai. Nu, lielās tā, eh, vispārīgās līnijās jau es piekrītu referentam. Skaidrs, par kādu nevienlīdzību tad ir runa un tā, bet, nu, rekomendācija un ierosinājumi, kā tad uzlabot situāciju, te ir pamats. Paldies! Paldies! Nu, neviens cits no komitejas saimniekiem eh, vairs nav pētējies, tad eh, došu vārdu komisijai tēļ. Karola Botākundze no komisijas. Jā, ja, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Un pateicos arī referentam. Ļoti tāds pagātīgs uh, eh, atzinums. Uh, tas pirmām kārtām jāuzsver. Īsti vēlos uh, pieskārties procesam, kas nav pieminēts referencijumā. Te ir runa par valstīm specifiskiem konkrētiem ieteikumiem, kas nu pirmo reizi ir tātad analizēti, jā, tātad šīs, šī, šī ieteikumi ir izanalizēti un, un, un um, tātad uh, izvērtēti krietni pirms šo ieteikumu laišanas klājā, un šajā gadā tas bija februārī, lai uzlabotu uh, to, kā tad šīs, um, šie valstīs specifiskie ieteikumi tiek ņemti vērā. Jo, protams, atbildības uzņemšanās par šiem ieteikumiem ir, ir vienīgais veids, kā nodrošināt šo ieteikumu īstenošanu. Nu, nokārt par nevienlīdzību runājot. Referents un vairāki citi no līdz referentiem un uh, deputātiem to pieminēt. Jā, tiesa. Um, konkrētajās valstīm adresētajās rekomendācijās ieteikumos nav ieteikumu par nevienlīdzību. Bet tomēr šī nevienlīdzība, tās ir tā varbūt vairāk cēloņi. Un, uh, un šajos um, ieteikumos ir rekomendācijas attiecībā uz to, kā likvidēt deficīts laibās sociālās nodrošināšanas sistēmās. Tas ir svarīgi un es aicinātu to, to ņemt vērā referentam. Un um, es pēc tam vēlētos pieminēt lūko. Komisija piekrīt, ka ilgtermiņa bez darbs Nu, jā, kārtīgi satraucoša problēma. Aptuveni 50% bezdarbnieku kļūst par ilgtermiņu bezdarbniekiem. Un uh, vēl sagādināt, ka komisija tāda programmā šim, šī gada rudenim. Komisija gatavo iniciatīvu, kā mazināt uh, ilgtermiņa bezdarbu. Nu, priekšsētāji daudz citu detaļu, kam es varētu pieskāties šajā ziņā, bet nu šī ir trīs svarīgākie aspekti. Tātad viens par procesu. Process uh, šoreiz ir mainījies tātad ilgtermiņa nevienlīdzība un arī ilgtermiņa bezdarbs. Lūk, šie trīs aspekti, kas būtu jāņem vērā. Paldies! Sirsnīgi pateicos, paldies par šo pagaro diskusiju, kas uzrāda to, cik nu, tāda tāds visaprošs ir šis ziņojums un tāpat arī šī ziņojuma um, ambīcija līmenis un nu, varbūt uh, tādu komentāru manīm. Elektrošības jautājums tika pieminēts vairākas reizes šajā diskusijā. Es personīgi vēlos, vēlos norādīt to, ka šis eh, elasta eh, drošums, tas ir līdzsvars starp eh, drošu, drošību no vienas puses un elastīgumu no otras puses. Un nu, tas arī funkcionējošs koncepts, bet es vien vairāk, tātad sabiedrības locekļi mūsdienās vēlas būt eh, aizvien elastīgāk un vienlaikus, eh, nu, nebilšu tad arī zaudē šo, šo drošību, drošības aspektu. Un tā un tas, tas notiek, un tā ir tā lielākā problēma, ar ko mēs saskaramies. Jo, nu, tā, tā ir vairāk neapmierināto ar Eiropas savienības modeli mūsdienās, to izsoties uz šādiem uzstādījumiem, un redz, ka šis elektrošības. Eh, drošības um, aspekts ne, nedod viņiem iespēju vairs uh, justies drošiem un uh, dzīvocienīga cilvēka dzīve. Un, uh, un tad nav runa par kreisiem vai labajiem vai, vai, vai kā citādi. Tas ir tāds uh, Eiropas līmeņa um, fenomens parādība, un uh, tas mums jāņem vērā šeit un jāsūt attiecīgs signāls, jā, ka tur kaut kas būtu jādara. Termiņš grozījumiem 22. jūlijas. Tātad šī gada jūs varat jūlīt, protams, Nepāla komitejā pasaules par 23. septembrī, Ekon komitejā 14. oktobrī. Nu, nē, nešaubos, ka līdz tam laikām referents, nē, nu, referenti noteikti panāks uh, labu iznākumu. Nu, ko to pašu, ja pareizi saprotu, ja redzu, tad esam sasnieguši sanāksmes uh, beigas, ja pēcpusdienu. Pēc, Tad pēcpusdienā pie, bez piecām trijos šeit tiksimies, jā? Ja? Es atvainojos, referentām vārds, protams, jā. Ja? Es piemirstu, un paldies, priekšsētājs, pavisam īsi varbūt es varu atsaukties uz kolēģi sacītoju, jā, ja? nu tad pakomentēt kolēģi viedokļus, jā, nu, daudz laiku neaizņemšu. Vairums kolēģi uzsvēra pamatoti uzsvēra dažādas jautājumas par, par, tātad, par to, ka nevajadzētu mest pār vienu kārtu visus darba līgumus. Jādomā par konkrētiem risinājumiem arī, cen, to komisiju uzsver. Es noteikti kontaktēšos ar komisiju par šīm konkrētajām valstīm adresētajām rekomendācijām, par šo procesu. Bet ļoti bieži tāds vispārīgas rekomendācijas specifiskām problēmām. Vācija joprojām ir tekošā, pozitīva tekošā konta bilance. Citu vietu Eiropā tā nav. Spānijā mēs eh, cenšamies paaugstināt algas, lai celtu iekšējo pieprasījumu un līdz ar to arī mazināt nabadzību Eiropā. Protams, akomodācijas atšķiras pa dalību valstīm. Bet no nu, atzinums jau ir trīs, divas lapuses tikai, un tur mēs pieskamies tikai pamat idejām. Jāņem vērā, protams, iestāžu kompetence. Nu, kopējiem spēkiem jādomā, kā tad um, atrast vispārīgs risinājums uh, um, specifiskām problēmām. Jādomā par sociālo apdrošināšanas sistēmu uzlabošanu, pilnveidošanu. Lai novērst to, ka ekonomiskā krīze pārvēršas par tādu globālu vispārīgu krīzi. Jauniešu bezdarbs ir ļoti augstā līmenī, tā ir um, sistemātiska problēma. Mēs veidojam kopēju monetāro savienību, bet nu, šī savienība nav stabila, kā pierāda to jaunākie notikumi. Ir makroekonomiskā nelīdzsvarotība, kas atbild ne tikai cilvēku stāvoklis, situācija, bet arī ekonomiska situācija, varētu runāt par sociālo dempingu. tās dalība, ir tās dalība valsts, kur bezdarba līmenis ir līdz pat 30%. Centiem miljonu cilvēku saskaras ar sociālās izcentības, jeb eh, nabadzības eh, risku. Un eh, ilgtermiņā tas krietni apdraudēs mūsu ekonomisko izaugsmas potenciālu un arī stabilitāti. varu piekrist Merkels kundzei, kas uzsver, ka, lūk, Vācijā šis darba tirgus ir strādājis labi, ka šis drošība arī, arī strādā. Bet jāņem vērā tomēr ekonomikas attīstības ciklī. Ir jāveic reformas darba tirgumu. lai ekonomikas krīze nepadarītu situāciju darba tirgo vēl smagāku. Un elastīgums, ja to izmanto adekvāti, tas var aizsargāt darba ņēmējus, bet eh, pārliek liela elastība. Nu, tā ziņa tik, nav tikai par slēgtu darba tirgiem. To nedrīkst ignorēt. Privāt personu parādi Putina atstāja krietni samilzusi problēmas, tomēr tāpat lielāka problēma par valsts parādiem. Un tam mēs nevēltam pietiekam uzmanību. Un tam ir divi aspekti. Mēs uh, glābjam uzņēmumus, mēs glābjam valsts, bet aizmirstam par ģimenēm. Un MVU, par viņu parādu restruktūrizāciju. Ģimenes mājasamniecības ir cietušas no. Uh, bezdarba, no tāpijas pasākumiem, no, no nabadzības, un vislielākā problēma ir hipotekārie kredīti. Cilvēki nespēja tos nomaksāt, eh, simtiem cilvēku paliek bez mājokļu un bez tām pamata tiesībām dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi, un es domāju, ka mums vajag eh, piesādāt pie šīm rekomendācijām kopā ar komisiju. Lai tiešām reāli sākt domāt, eh, kā palīdzēt eh, privātu personām, kur iekūšies eh, parādus. Tālāk par eh, daļai, daļai tādas lūdzu līgumiem. Kopumā, ja, ja, ja ir runa par līgumiem, kas ir brīvprātīgi, tad tos vajag atbalstīt. Ja, teiksim, studenti vēlas lielākā piestrādāt, nu kāpēc gan ne? Vai, teiksim, mādes vai tēvi var mazajiem mājās, ja viņi vēlas veltīt vairāk savu uh, laiku bērniem, kādēļ gan ne, bet uh, reizēm šie līgumi tiek izmantot ļaunprātīgi. Par 4 miljoniem pieaudz šādu līgumu skaits pēdējā laikā, un 40% no šiem līgumiem nav brīvprātīgi pēc rakstot, tie tiek uzspiest cilvēkiem, kas vēlētos strādāt pilnu darbu slodzi, bet uh, kompānijas tāds viņu nepiedāvā. Un statistikā mēs redzam, kā šādu līgumu īpatsvars uh, pieauga. Un nu, to nedrīkst ignorēt. Tā ir tāda, nu, ka tas ir taisnēs ceļš uz nabadzību, sacīsim. Tātad tiešām lielākā daļa cilvēku, kam ir uzspiesti tātad šie daļējas darbslodzes līgumi, to, tos ir parakstījuši negribot. Tas nav bijis brīvprātīgi. Tā kā ir tiešām jāstrādā kopā, lai panāktu konsensu, uh, Paldies jums par uh, komentāriem, lepniem vārdiem un, un nešaubos, ka mēs radīsim kompromisu sarunu gaitā. Paldies! Un nu, vēl jums visu to labāko vēlreiz atkārtoju, ka 22. jūlijas ir uh, termiņ, termiņš uh, grozījuma iesniegšanai. Labi aptiet visiem, tiekamies bez piecām trijos šeit, tad visi būs uzfrišinājušies, tātad uzpucējušies, un tad mums būs kopējais fotons. Labi aptiet!